Dear colleagues, if you could please take your seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Good afternoon and welcome. Labdien, kolēģi. Sveicu arī mūsu viesus. Pirmais darba kārtības punkts darba kārtības pieņemšana. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir apstiprināta. Ir paredzēta priekšsēdētāja paziņojuma pirmkārt par valodu režīmu. Tiemžēl nav pieejams tulkojums korvātu, gēlu un maltiešu valodā. Un arī atbalsta koordināta rekomendācijām par saskaņā ar noteikumu 205. Šetauska kungs tiek no, no ETP ir nominēts kā uh, referents ziņojumam par viedokli starp Eiropas Savienību un Norvēģiju, uh, ziņojumam par finanšu atbalstu, uh, robežu kontroli un vīzām, un tā ir daļa no kopīgās programmas periodam līdz 2020. gadam. Ir arī divi atzinumi. Viens ir Pīters Valdī kungs, kas ir nozīmēts par referentu a, ziņojumam Eiropas Savienības regulātors elektronisko komunikāciju jautājumā, un ETP pārstāvis ir nozīmēts par referentu ziņojumam par kopīgo ietvaru starp Eiropas Savienību un Turciju. Vai komiteja var atbalstīt šīs rekomendācijas referentiem? iecelšanai. Un trešais punkts - apstiprinam 17. oktobra sanāksmes protokolu. Ja iebildumu nav pret šo protokolu, tad uzskatīsim, ka tas ir apstiprināts. Nu, tagad var pāriet pie ceturtā punkta. No visiem šodien paredzētajiem darba kārtības punktiem. Tad tas, protams, ir atkarīgs no tā, vai runātāji ir ieradušies šodien laikā. Uh, Un tas, protams, ļoti loģiski un acīm redzami. Mēs nevaram šo, šo darba kārtības punktu izskatīt, ja nav ieradušies runātāji, bet es saprotu, ka uh, prezidents Šulcs nu, tūlīt, tūlīt arī ieradīsies. Pie mums ir pievienojies arī profesors Būda. Uh, profesori, vai jūs vēlētos nākt pie prezidija galda? Un es saprotu, ka pavisam drīz ieradīsies arī Šulca kungs. Kolēģi, ja neiebilst, tad nedaudz iepauzēsim uz brīdi un tad uh, turpināsim ar mūsu darba kārtību. Paldies par jūsu pacietību. Uh, I thought, I thought you were professor. Es atvainojos, es domāju, ka jūs esat profesors Buda. Okay, okay, sorry, professor Buda is... Un profesors Buda ir arī kopā ar parlamenta prezidentu. Viņi abi ieradīsies pavisam drīz. Tad neliels divu minūšu pārtraukums un tad turpināsim darbu. So, colleagues, thank you. Kolēģi, paldies par jūsu pacietību. Atgriežamies pie darba kārtības. Ceturtais darba kārtības punkts - digitālo pamatiesību harta Eiropas Savienībā. Un silts sveicu mūsu vidū visus viesus, kas nu pat ieradās. Un šī prezentācija notiks Mārtiņa Šulca, Eiropas priekš, parlamenta priekšsādāta klātbūtnē. Mums pievienojies arī profesors Hainz Bude, kas pārstāv hartas autoru grupu Kolēģi, elektroniski būsiet saņēmuši noteikti jau arī pašu hartu. Lūdzu, iepazīstieties ar to, ja neesat to vēl izdarījuši. Telpā zālē ir pieejams arī dažas kopijas. Uh, ja kāds par šo dokumentu nezina, tad uh, pirmkārtējuši, ka siltas veicam mūsu vidu jūs, Mārtiņ, Liba komitejā. Un jūs esat pievienojis, lai uh, aizsāktu šo hartu. Uh, tas ir rezultāts ļoti padziļinātam darbam, ko veikusi starpdisciplināra grupa, kurā bija gan profesori, juristi, politiķi, žurnālisti, blogeri. Tas ir pazīst, ja publicēts daudzos būtiskos mēdījos, Dicait, Velt, Zvidoša Caitung un citos. Un daži no jums noteikti zinās, ka man ir jāpiemina arī šīs komitejas vicepriekšsādātājs. Eiropas parlamentā priekšsēdētājs ir ļoti uh, ar lielu interesi sekojas līdzi šim darbam, un tādēļ viņš arī pievienojās, lai iepazīstinātu mūs ar svarīgo dokumentu. Tagad došu vārdu priekšstādātājiem Šulca kungam un profesoram um, Pudas kungam, kas pārstāv autoru grupu. Viņi sniegs īsus ievadvārdus, un kolēģi, tad jums būs iespēja izteikt savus komentārus, uzdot jautājumus pēc runātāja ievadvārdiem. Došu vārdu jums, Mārtiņ, un vēlreiz paldies, ka pievienojāties. Klūd. Paldies, Klaudu. Dārgie kolēģi, godātie viesi, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja klātbūtne komitejā ir vairāk vai mazāk tāds unikāls pasākums vismaz manā piecu gadu termiņa laikā, piecu kā priekšsēdētājam, un šī ir pirmā komiteja, kurā es piedalos, un tam ir īpašs iemesls šī īpašā tēma. Ar savu klātbūtni šeit vēlos uzsvērt to, cik uh, būtiska ir šī projekta prezentācija, digitālās pamatiesību hartas prezentācija šajā komitejā, kas strādā pie pilsoņu brīvības jautājumiem Eiropas parlamentā. tas, ka Eiropas parlamenta priekšādātais piedalās eh, šādā komitejā, ir saistīts ar īpašiem nosacījumiem. Tādēļ tiešām liels paldies, Klod, ka mūsu diskusijas sākumā drīkst šeit izteikties. Pirms vairākiem gadiem, ne tikai šeit, bet uh, citur Eiropā, piemēram, ļoti intensīvi Vācijas Federatīvajā republikā sākām izskatīt jautājumu par to, kā šis pamatiesība kanons, kas pastāv gan nacionālajās konstitūcijās, gan uh, pamatiesību hārtā, kas ir viens no galvenajiem elementiem Lisabonas līgumā, kā mēs šīs tiesības, kas ir individuāli garantētas mūsu konstitucionālajās demokrātijās un mūsu kopienas demokrātijā Eiropas Savienībā, kā šīs tiesības varam šajā digitālajā laikmetā, kur tas e, ir iespējams arvien vairāk apšaubīt, kur ir e, arvien vairāk iespējams uzdot jautājumu par to, uh, kā tās var tik garantētas digitālajā pasaulē. Mēs nodarbojamies ļoti intensīvi ar šo jautājumu un nonācām pie secinājuma, ka būtu vērts sākumā padomāt par to, vai jau esošās pamatiesību hartas nevajadzētu papildināt, vai arī varētu to darīt, vai to vispār var izdarīt, vai ar to pietiktu, vai tas, kas ir mums jau pieejams individuālo pamatiesību garantijas. Ir pietiekamas vai tās ir jāpaplašina, vai pietiek ar esošajām tiesībām, vai arī digitālajā pasaulē, ņemot vērā šo straujo attīstību, ar digitālās pasaules eh, ar vien lielāko ietekmi ikdienas dzīvē, vai šeit nav nepieciešama papildinājuma. Un tādējādi mēs ilgākā laika posmā, gan šeit parlamentā, gan dažādās interešu grupās, eh, nodarbojamies ar šiem jautājumiem, un parlaments eh, veidoja tādu ietvaru, kur dažādu politisko plūsmu pārstāvi, dažādu sabiedrības grupu pārstāvi, dažādu organizāciju pārstāvi, kas bija gatavi piedalīties šādā procesā, sanācām kopā un ilgākā laika posmā notika diskusijas, kuru rezultāts šodien jums tiks prezentēts. Es pats piedalījos ļoti intensīvi šajās diskusijās un darīju to tādēļ, un vēlos to vēlreiz uzsvērt, ka esmu Eiropas Savienības pamatiesība konventa loceklis, kad mēs 2000. gadā izveidojām Eiropas Savienības pamatiesību hārtu. Tad man bija iespēja šāda privilēģija šajā komitejā piedalīties kā sociāldemokrātu koordinatoram. Un mans kolēģis Karlos Gvelju jau toreiz strādāja kopā ar mani pie šī jautājuma. Un kā toreizējais dalībnieks, es vēl joprojām turpināju sekot līdzi šim jautājumam. Uh, un uzskatīju to par savu atbildību. Un arī pēdējos gados esmu ļoti intensīvi nodarbojies ar jautājumu, kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot, kā digitālās pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu, mūsu personiskos priekšnosacījumus, lai dzīvot šajā uh, sabiedrībā. Mans kolēģis, vicepriekšādājs Filips Albrechts, arī piedalījās šajā darba grupā. Kā jau teicu, rezultātus jums šodien tiks prezentēts, un esmu pateicīgs, ka šodien priekšstādā kungs notiek šāds pasākums. Un tā kā Vācijā notiek ļoti intensīvas dzīvīgas debatas par šo pasākumu, tad vēlos tikai pateikt vēl vienu lietu. Es ļoti izprotu tos cilvēkus, kas ikdienā neizprot Eiropas parlamenta darba kārtību, taču tas, ar ko mēs nodarbojamies šodien, nav likuma veidošana, bet gan idejas prezentēšana likumdošanas orgāna komitejā. Tas ir tāds kā pirmais solis ar cerību uz to, ka gan šis nams, gan arī citi nami, citi nacionālā parlamenti nodarbosies ar šo jautājumu, ar šo pamatiesību hartu runās un domās par to, kā mēs digitālā laikmetā varam nodrošināt, garantēt pamatiesības, uh, spēcināt tās, aizsargāt tās, iespējams paplašināt tās. Mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk ar to nodarbojas. Un varbūt eh, ne jau katrs, kas eh, darbojas tīklā, sīki pārzina Eiropas Savienības likumdošanas procesu, tad vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka šeit mēs tiešām nepieņemam likumus, bet gan uzsākam tādas plašas debates. Uh, par šo jautājumu, lai gūtu gan atbalstu, gan arī kritiku par šiem, šo būtisko jautājumu un ceram, ka šī diskusija tiešām notiks. Lielas paldies priekšsēdētā kungs un esmu tiešām ļoti ieinteresēts uzklausīt profesoru Budas kunga prezentāciju. Paldies! Thank you, and thank you very... Paldies! Paldies, Mārtiņ, un tagad vārds profesoram Būdai. Mani, Godāto priekšstādā kungs, godātie dāmas un kungi, kādēļ digitālās pamatiesības? Pieņemsim, ka 18. gadsimts bija brīvo pilsoņu tiesību laiks, 19. gadsimts bija politiskās uh, līdzdalības tiesību laiks, un pieņemam, ka 20. gadsimts bija sociālo pilsoņu tiesību laiks. Mēs uzskatām, ka 21. gadsimts ir tas gadsimts, kuram jānodarbojas ar uh, digitālā laikmeta jautājumiem. Izskatās, ka mēs šobrīd atrodamies tādā posmā, ka mums ir jāspēr jauns pakāpiens pamatiesību jomā. Ņemiet vērā to, ka mēs visi dzīvojam digitālā sfērā, saskaramies ar tādu digitālo sfēru, kas nodrošina jaunas interaktīvas saziņas iespējas, sociālas sadarbības iespējas, kā arī jaunas piedāvājums individuālajiem dzīves atbalstam. Un tādēļ rodas jautājumi, vai šie jaunie apstākļi, šīs jaunās iespējas un izaicinājumi, kā arī jaunie riski un slodzes, eh, kaut kādā veidā ietekmē mūsu brīvības. Katrā gadījumā ir tā, ka mēs saskaramies ar jauna veida piedāvājumu, jauniem vilinājumiem, un no tā izriet jautājums, kas īsti ir dati kā preces, vai varam šeit runāt par privātu precēm, vai arī šeit ir runa par valstiskiem jautājumiem, un varbūt, ka ir tādas problēmas, kas nodarbojas ar šīs sfēras izmantošanu un šī izmantošana ir saistīta ar individuālām iespējām, individuālajām brīvībām, darbojoties šajā jaunajā sfērā. Mēs esam par to diskutējuši, parlamentu priekšsēdētājs jau par to stāstīja, ka tā grupa, kas nodarbojās ar šiem jautājumiem, nebija ekspertu grupa. Šajā grupā pastāvēja, bija pārstāvēt ļoti dažādi cilvēki. Cilvēki no interneta pasaules, zinātnieki, literātis, saziņas zinātnieki, pilsoņu tiesība aizstāvi, datu aizsardzības aizstāvi un tādi uh, brīvprātīgi arī kā es, es piemēram esmu sociologs un mēs šajā darbā strādājam pie tādiem jautājumiem, kas īsti ir tās tiesības, kuras varam izveidot un pieņemt šajā laikmetā. Mēs apzināmies, ka daram to tādai paaudzei, kurai digitālā vide daļa no pašsaprotamas infrastruktūras, kas tagad netiek tā entuziastiski apsveikt, bet tiek reāli izmantot un ir saistīta ar dažādām ērtībām galvenais jautājums, kas mums arī politiskā ziņā ir jāizdod, ir tas, kādā veidā, ar kādiem draudzīgiem vārdiem un elementāriem pamatiem un mēs varam šos digitālos apguvējus un to, kas ar to saskarsies nākotnē, uh, kā mēs varam viņus nodrošināt ar pamattiesībām šajā digitālajā laikmetā. Un priekšsēdētājs jau norādīja, ka tika publicēts šis dokuments uh, Vācijas laikrakstos tīklā, un no šī pirmā datuma jau ir uzsākusies uh, ļoti aktīva, dzīvīga debate. Un tas ir arī bijis izaicinājums šīs grupas uh, pārstāvjiem. Jau pats nosaukums ir pretrunīgs. Kādēļ mums uh, patiesībā ir nepieciešams digitālas pamatiesības? Vai pastāv kaut kādas analogas pamatiesības pretstatā digitālām pamatiesībām? Ko tas īsti nozīmē? Uh, Vai tad uh, šīs individuālās pamatiesības ir nodalāmas un par kādām problēmām šeit īsti ir jārunā? Kādēļ ir nepieciešams runāt par digitālām pamatiesībām? Vai šīs ir problēmas, kas līdzvērtīgas jautājumiem par, piemēram, atomenerģiju, vai šeit ir radušās kaut kādas jaunas problēmas šajā sfērā? Šeit, piemēram, jāpiemina tādu ap aprīkojuma iespējas pašiem mācīties, kas rada jaunu izpratni par demokrātiju. Tāpat arī vēl viens jautājums, par kur notika pretrunīgas diskusijas, ir personības eh, aizsardzības tiesību, datu aizsardzības eh, tiesību, pašnoteikšanās tiesību atbilstība tai arhitektūrai, kuru esam uh, noteikuši šajā hartā. Mums ir jāņem vērā visi šie aspekti, iespēja piekļuvēji, iesaistīšanai, nesas, neiesaistīšanai un arī konfidencialitātes aspekts šeit ir jāņem vērā. Un vēl būtisks e, ir šis trešais punkts, ko vēlos pieminēt. Šī jaunā situācija, ar kuru saskaramies, kā tas ir saistīts ar jaunu uh, īpašuma koncepciju, kur piedalās um, datu turētāji, lietotāji. Un, protams, ir jāņem vērā arī pamat jautājums par to, ko tas īsti nozīmē, kad paredzam kaut kādu regulējumu šai idejai. Varbūt mazliet izteikšos marksistiskā ziņā. Šeit ir runa par digitālo kapitālismu. Ir nepieciešams jauns regulējums, un tad ir jādomā uzreiz par to, vai mēs tagad uh, radām jaunu taisnības un atmiņas ministriju, kas uh, īstenot cenzūru un certificē algoritmus vai mēs uh, būsim tie, kas ierobežos šīs personu tiesības un brīvības. Visi šie jautājumi tika uzdoti, tie ir jāuzdod, un mūsuprāt, tie ir arī labi iebildumi, lai strādātu pie šīs hartas rakstura un mērķa. Taču mēs vēlamies, lai šis process notiktu. Mēs gribam, lai sabiedrība ar, saskartos ar pašu savām iespējām, un pretrunām. Mēs gribam uzsākt šo procesu, lai sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, uzdot jautājumu par savas pašas politisko gribu, vai tā vēlas iesaistīties digitālā procesa, digitālo pārmaiņu procesā, īstenojot tiesības, veidojot šo procesu, vai vienkārši ļausies plūdumam, uh, un būs tikai tādi kā skatītāji. Tas, ko mēs vēlamies uzsākt ar šo kā hartu, ir procesa uzsākšana, kura beigās sabiedrība atzīs savu politisko gribu rīkoties saistībā ar to, kas notiks nākotnē. Tas arī viss šajās īsajās pāris minūtēs saistībā ar šo hartas ideju. Paldies! Thank you very much, Professor Buda. Paldies, profesor. Gan jūs, gan priekšsādātais jau norādīja, ka arī šī komiteja ir aktīvi iesaistījusies mm, strādājot pie jautājuma par māsu uzraudzības ziņojumu. Bet šis ir tāds labs piemērs, um, kā var izkristalizēt galvenos punktus. Nu, es zinu, ka maniem kolēģiem ir gan komentāri, gan jautājumi. Es ceru, ka varēsiet atbildēt. Ir runāt pieteikšies pieci kolēģi, vai ir vēl kāds, kas gribētu izteikties, vai tad tie būs tikai pieci kolēģi, kurus aicināt izteikties viens līdz divu minūšu robežā. Sāksim ar Almairas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs, profesor Budas kungs, sākumā vēlos sirsnīgi pateikties par jūsu prezentāciju un par piemērotiem pūliņiem uzsākt šādu diskusiju. Es pati šādai digitālo pamatiesību kārt tu uzlūkoji kritiski, jo, manuprāt, mums ir pamatiesība harta, kurā mums ir jāiestrādā daudzas no šiem problēmām, kuras jūs pieminēji. Es domāju, ka digitālais laikmets e, mūs piespiež uzdot tādus jautājumus un saskarties tādām problēmām, par kurām nekad neko pat nezinājām. Un, manuprāt, tas ir pašsaprotami, ka, kad mēs runājam par cieņu, par brīvībām un līdztiesībām, uh, Tas viss jau ir iekļauts mūsu pamatiesību katalogā, un mums tas ir obligāti jāņem vērā. Taču šeit ir uh, daudz būtiski jautājumi, kā piemēram big de data, lielie dati, kā mēs ar to rīkosimies. Tas, ka gribam, lai tie neeksistētu, nenozīmē, ka pārējā pasaules daļa uh, to vēlas likvidēt. Drīzāk otrādi šī daļa priecājas, jo gūst priekšrocības tirgū vai kaut kur citur. Manuprāt, mums ir jābūt ļoti ofensīvai diskusijai par to, kā mēs Eiropā rīkojamies ar savām vērtībām, nevis kā ar to nodarbojas tā dēvētie datu giganti, kuru rīcībā ir milzīgi daudzumi datu. Un Eiropā parasti ir nelieli uzņēmumi, kuriem ir labas idejas, kuri arī Eiropas kontekstā saskars ar grūtībām šeit cīnīties. Bija konkurenti Facebook, kas nespēja panākt savu, jo mums bija ļoti strikti datu aizsardzības noteikumi. Beigās uzvarēja Facebook. Un šeit gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un vēl es ļoti izlasīju ļoti garu rakstu žurnālā Špīgel par to, cik viegli ir manipulēt ar viedokļiem sociālos tīklos, ka ja pietiek identificēt tikai 70 pazīmes Facebook, lai dažiem būtu iespējams kļūt par otro populārāko un pat populārāko personu ASV, kā tas tika piedzīvots. Mums ir jānodarbojas ar šīm problēmām, kā īsti darbojas šī manipulācija, kā varam šeit cīnīties pret to un gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Holmērs ähm, kundze. Okay. <laughs> And uh, Mrs. Sipel, please. Sīpels kundze tagad. Vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiesībā vēlos uh, piekrist iepriekšējai runātājai attiecībā uz to, ka ir problēmas ar digitālajām pamattiesībām. Šo koncepciju mums ir pamattiesības, un tad, kad mēs lasām jūsu tekstu, uh, tad uh, daudzkārt var apgalvot, ka, protams, ka šīs tiesības ir aizsargātas. Cilvēka cieņa tiek aizsargāta neatkarīgi no tā, ar vai ar savu kolēģi tiekos uh, dzīvē birojā vai arī digitālajā vidē. Tas pats attiecas arī uz uh, dzīvokļa neaizskaramību. Protams, ka ne mans kaimiņš vai valsts iestādes nevar vienkārši tā iekļūt manā dzīvoklī. Taču tas iekļauj arī to, ka ir aizliegts, ka kaut kāds, kaut kāda persona var ar mini droniem eh, novērot manus logus un tādējādi iekļūt manā privātajā sfērā. Tādēļ, manuprāt, tas, ko teicāt jūs, gan arī priekšsēdā Šulca kungs, ir taisnība, ka mums drīzāk ir jāpārbauda, kādi ir šie jaunie izaicinājumi digitālajā pasaulē un vai mums ir nepieciešams kaut kāds citādāks regulējums, lai tās pamatiesības, kas mums pastāv, arī darbotos. Un patiesībā spēku samērs ir citādāks nekā analogajā pasaulē. Tāds vienkāršs piemērs. Skolēns skolā vai savā ielā tiek uh, apvainots no lielas grupas. Tas ir šausmīgi. Taču digitālajā laikmetā šie apmēri pavisam citādi, kad tas notiek Facebook vai Twitter, kad pēkšņi iejaucas cilvēki, kas nepazīst šos skolēnus, skolēns nepazīst šos cilvēkus. Uh, Un šī ļaunprātīgā izturēšanās pati izraisa zināmu dinamiku un pasliktina lietas. Un šādi jautājumi mums ir jānoskaidro šeit. Ir jāstrādā ne tikai likumdevējiem, bet šeit tāds mēģinājums, kur jūs uzsākāt, tiešām būtu noderīgs, lai mums būtu sabiedrības dialogs, lai būtu citādāk izpratni par to, kā uh, lai rīkojas ar šīm dažādajām digitālajām iespējām, kāda ir mūsu atbildība šajā jomā. Un noslēgumā vēlos pieminēt būtisku aspektu - privātsfēras aizsardzība. Tas fakts, ka dažādu datu kombinācijas iepērkoties, kolekcionējot bonus punktus, zvanot, izmantojot e-pastus vai digitālos mēdījus, noved pie tā, ka cilvēki par mani kaut ko zina, uh, interpretē manus datus, piedāvā man piedāvājums, es tos neizmantoju, bet iespējams es arī negribētu tiku iesaistīta krimināla procesa uh, ietveros. Un šie aspekti mums ir jā, jāplūko, un ar to mēs arī strādājam saistībā ar kriminālu tiesību likumiem. Un šeit ir tiešām būtiski strādāt pie datu izmantošanas ko jūs jau darat, ka ties ir jādara, ka dati ir jāapkopo tikai minimālā apmērā un tiem jānotiek pamatoti. Man vairs nav laika, taču es nedomāju, ka mums ir nepieciešama jauna pamatiesība harta, drīzāk ļoti plaša diskusija par to, kādas ir ne tikai mūsu iespējas, bet arī riski un ļaunprātīga izmantošana, ar kur varam saskarties un kā ar to visiem kopā tik galā. Paldies! Iena Albrecht kungs lūdzu. Uh, Paldies. Vēlējos izcelt trīs punktus, kurus, kuri, manuprāt, šajā procesā ļoti svarīgi. Um, es biju viens no tiem, kas apsprieda šo priekšlikumu autoru grupā. Es uzskatu, ka uh, šis ir tāds ierosinājums diskusijām, kuras vēl notiks nākotnē. Mums ir vēl padziļinātāk jāizskata jautājums Jārunā par to, vai varam īstenot labāk jau pastāvošās pamatiesības digitālajā jomā, vai arī varam tās kādā veidā pastiprināt, papildināt, lai tiktu paredzētas papildu pamatiesības kopā ar papildu uh, paskaidrojumiem jau pastāvošajām pamatiesībām. Tā, lai tas būtu labāka piemērojams satvers digitālajā laikmetā. Es arī uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams šo diskusiju izvērst tālāk. Ir jārunā par to nacionālajos parlamentos un Eiropas parlamentā kopumā. Mēs runājam par, par vācu iniciatīvu, bet arī ir ļoti svarīgi tagad um, paplašināt šo diskusiju, lai tā notiktu arī citos publiskos fórumos. Un tas nenotiks nec šodien, nec rīt, ka uh, varēsim mainīt vai kādā veidā pielāgot savas pamatiesības vai pamatnoteikums digitālajai realitātei, bet, um, bet mūsu nākamā, nākamā līguma pārskatīšana notiks pēc desmit, varbūt pēc pieciem vai pēc desmit gadiem, un tad tiem cilvēkiem, kas diskutēs par to, vajadzēs ņemt vērā uh, arī šo domu, ka ir jāpielāgo pamatiesības digitālajam laikmetam. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams paplašināt vai papildināt pastāvošās tiesības, lai tās būtu piemērotas digitālajai videi. Un visbeidzot, es domāju, ka būtu lieliski, ja mēs varētu virzīt šo iniciatīvu uz priekšu. Un mums Pašlaik ir pieejams tikai priekšlikuma projekts, un tas mums ļauj diskutēt par to, kāds būtu patiesais risinājums šo ļoti miglainiem, neskaidrajiem izaicinājumiem. Tagad ir laiks, lai mēs būtu detalizētāki un konkrētāki, lai mēs izbeigtu šo diskusiju ar populārajām frāzēm, kas ir plaši izmantotas digitālajā jomā. Paldies, un tagad vārds Bārbarai Spinelli. Paldies, paldies, priekšsēdētājs Šulcs un paldies arī profesoram Budēm. Esmu ļoti priecīga par to, ka ir sagatavota harta. Es uzskatu, ka tā ir nepieciešama. Um, taču internetā pasaule ir jā, jāuzskata kā tāda kopīga vērtība, uh, ir jābūt tiesībām uz anonimitāti, tiesībām tikt aizmirstam. Tas viss sasaistās ar digitālajām tiesībām. Uh, es izskatīju jūs piedāvāto hartu, mēģināju to salīdzināt ar uh, līdzīgu hartu. Domāju, ka Budiskungs ar to ir ļoti labi pazīstams. Tā ir interneta tiesību harta, ko parlaments parakstīja 2015. gada jūlijā. Es salīdzināju šīs abas hartas. Un, protams, jūsējā ir ļoti intriģējoša, tomēr te ir um, vairāki punkti, ko iespējams būtu vērts pārņemt no vienas hartas otrā. Ja pašā sākumā tiek pieminēti izaicinājumi un apdraudējumi, um, to esat darījuši, Budas kungs, bet es gribētu, lai būtu arī atsauce uz ārkārtīgi plašajām iespējām. Otrakārt, es varbūt neuzsvērtu tik ļoti draudus, apdraudējumu, to drīzāk es iekļaus teksta galvenajā daļā, kur tiek runāts par to, ka ir pārkāpumi pret um, cilvēka cieņu vai pārkāpumi pret uh, brīvību izteikties. Es izskatīju visus pantus, piemēram, uz 3. pantu, 15. pantu, Uh, šeit es domāju, ka būtu vēlams uzsvērt vairāk sociālās tiesības un par to, kādi ir sarežģījumi atsevišķiem mazāk attīstītiem reģioniem iekļauties digitālajā pasaulē. Varētu iekļaut arī atsauci uz uh, veciem ļaudīm un sociāli marginalizētiem cilvēkiem, kuriem nevienmēr ir uh, labākās iespējas izmantot uh, digitālās pasaules priekšrocības. Un visbeidzot, 4. pantā atsauce uz drošību un drošību. Būtu tikai atbilstoši, ja šeit jūs atsauktos arī uz tiesību sargājošajām iestādēm, uh, ka tām nav piekļuve privātajiem datiem. Ir jāparedz arī izņēmumi atbilstoši ties, tiesību aktiem, lai nodrošinātu to, ka tiek uh, piemēroti galvenie juridiskie principi. Un, ja runājam par izņēmumiem, tie būtu iespējami tikai tad, ja tos ir atļāvušas kompetentās juridiskās iestādes – un esmu iedvesmājusies no itāļu hartas, ko sagatavojas profesors Rodetā. Runājot par sesto un septīto pantu, kur runa ir par profilēšanas algoritmu. Es domāju, ka tā esat trāpījuši naglai uz galvas, ka šī profilēšana var notikt tikai atbilstoši tiesību aktiem. Es gribētu papildināt ka šo profilēšanu pret to varētu iebilst paši profila, profilēšanas subjekti. Tas garantē cilvēku tiesības uz savu identitāti, viņu tiesības kontrolēt savu identitāti. Piektais pants - datu aizsardzība un datu suverenitāte. Jūs esat norādījuši to, ka ir nepieciešama lietotāja piekrišana jā, viņiem ir jāsniedz piekrišana datu apstrādēji. Ja paļūk, palūkojamies Itālijas hartā, un tas ļoti svarīgi, ir svarīgi nodrošināt, ka šo piekrišanu var atsaukt. Piekrišana nav pastāvīga, nebeidzama, jābūt iespējai to arī atsaukt. Itālijas hartā ir ļoti interesanta teksta daļa par to. Jebkurā gadījumā piekrišana nevar tikt uzskatīta par juridisku pamatu ap, datu apstrādē. Un, ja ir būtiska uh, varas uh, līdzsvara trūkums, trūkums starp datu subjektu un apstrādes iestādi, tad ir ļoti daudz interesants tēmas, bet, diemžēl, mans laiks ir beidzies. Priekšsēdētājs, jā, es domāju, ka jums vajadzētu sazināties ar profesoru Būdi. Liels paldies Un visbeidzot, Jūzefs Vaidenhozers. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šo iniciatīvu, jo, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai cilvēki ārpus parlamentā sadarbojas ar parlamentu, un tas tā jau ir uh, pārstāvniecība demokrātijā, kad cilvēki ārpus parlamenta reaģē, un vēl labāk, ja šī diskusija notiek kopā, un es tiešām aicinātu, lai mums būtu vairāk laika šo dialogu veidot vēl intensīvāk. Apsveicu to arī tādēļ, ka savos secinājumos, vismaz izmeklēšanas eh, komitejā, esam pieprasījuši arī kaut ko līdzīgu. Priekšsēdētājs Morālis jau vienmēr ir pārstāvējis šo būtisko nostāju, un šī tiešām būtu lieliska iniciatīva visu Eiropas pilsoņu interesēs. Tāpat arī pamatiesība hartā mums ir zināms pieejas, dažas varbūt no tām ir novecojušas, jo tad, kad par to diskutējām, nezinājām, kā attīstība notiks, bet 7. 8. pants. Uh, šeit jāpiemina. Tāpat arī nesaskatu nekādus trūkumus tajā apstāklī, ja mēs kā eiropieši pievēršam uzmanību šim jautājumam. Tas jau nenozīmē problēmas konkurētspējā, ja kopīgi veidojam struktūras. Vienmēr no amerikāņu draugiem dzirdam to, ka viņus pozitīvi pārsteidz mūsu darbs pie datu aizsardzības pakotnes. Protams, ka sākumā notika cīņa pret, taču daudzi šobrīd to uzskata par labu orientējošu ietvaru. Uh, Mums ir jāveido digitalizācija. Šeit jau esam dziļi iesaistījušies. Šī nav nekāda nezināma zeme. Un algoritmi apdraud brīvības un brī tiesības. Un tad, kad es runāju par šo mērķiecīgo mārketingu un kad saņēmu tikai konkrētas piedāvājumus, tad uh, man ir jādomā par šo izvēles brīvību. Un tad uh, jau nedarbojas tas, ko mēs devējam par tirgus ekonomiku, jo tirgus ekonomika nodrošina pārskatu par precēm, bet pat atceroties pēdējos politiskos attīstību, kad uh, dzīvoju tādā kā burbulī, bet patiesībā neko nezinu par citām realitātēm, un tad šeit jau netiek īstenota viedokļu brīvība un rodas tāda apšaubāma attīstība. Par to mums ir jādiskutē ļoti intensīvi, un es arī priecājos par to, ko teica Barbara Spinelli, pieminot šo Itālijas aspektu. Mēs, Vācija, esam viena no lielākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums vajadzētu uzsākt šādu diskusiju, bet ir jāņem vērā arī citi citas valstis, to kultūras un īpatnības, un par to jādiskutē šajā Eiropas parlamentā, bet katrā gadījumā liels paldies par šī iniciatīvu. Much, Joe, implied, um, have... Liels paldies! Jā, jums taisnība. Šīs debatas ir svarīgas. Un, uh, Mārtiņš, protams, ir bijis koordinators šajā jautājumā, es zinu, cik daudz esam pie tā jau strādājuši. Lūkšu tagad būtas kunga atsaukties uz dzirdēto, komentēt to visu, bet nu piecās minūtēs varbūt, un pēc tam priekšādātā Šulc varētu ar secinājumiem šīs debatas noslēgt. Būtas kungs, lūdzu. Es labprāt gribētu pieminēt divus, trīs konkrētus aspektus. Holmērs kundze, šim dokumentam jākļūst par baiļu dokumentu. Nē, tam jākļūst par brīvību dokumentu. Tādu, kas atzīst to, ka mēs esam pašatzīstoši sabiedrība. Mums ir big data, mums ir citādas iespējas, kā sakombinēt individuālos un tehniskos datus. Tas tā ir. Un tādēļ jauni jautājumi varbūt. Uh, tieši nav saistīta ar regulējumu, bet gan ar to izpratni, kas īsti notiek, lai mēs uh, eh, nokļūt līdz pareizajām regulējuma idejām. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums saistībā ar šo jauno tiesību matēriju, lai ka izpratnē jāiet roku rokā ar regulējumu. Un otrs būtisks aspekts tā nav tikai Vācijas vai tikai Eiropas problemātika, un tas tā nevar būt. Un tādēļ ļoti būtiski, lai dažādās iniciatīvas, kas jau ilgu laiku pastāv dalībvalstī, sadarbojas jaunā veidā, raugoties uz šo Eiropas eh, koncepciju. Ja mēs domājam par viedajiem mājokļiem, mēs zinām, ka privātuma problēma parādās jaunā aspektā. Ko nozīmē privātums? viedā mājokļa ietveros. Un, manuprāt, šeit pieprasa cita veida idejas, fantāzijas, tiesību ziņā. Tas turpinās līdz pat eh, jēdzienam par sabiedrību. Jau tagad ir jauna paudze, kas uzskata, ka sabiedrība patiesībā ir kopīgs privātums. Šī sabiedrība uh, tas neatiecas tikai uz to, par ko lasām laikrakstos. Nē, šeit pastāv izaicinājums, kā mēs šo sabiedrisko ar privātumu kombinējam. Tika norādīts arī uz šo burbuļu veidošanos, ar šīm uh, struktūru veidošanām internetā, digitālajā vidē, par šo uh, iespēja, ka tiek radīti tādi līdzīgi, pašam līdzīgi burbuļi, tas arī ir būtisks aspekts. Un pēdējais eh, punkts, par, kas ir būtisks, par ko jārunā, ir Zipels kundze, jūs to norādījāt, tas ir jautājums par to, vai dati nerada jauns jautājums par kopīgajām precēm, sabiedrības precēm, kas ir šie aspekti. Manuprāt, par tiem tiešām ļoti daudz ko jādiskutē vēl. Paldies, Martin Lūdzu. Paldies. Pirms 22 ar pusi gadiem sāku strādāt šajā komitejā Eiropas parlamentā. Un, ja es palūkojos uz pamatiesību attīstību šo 22 gadu laikā, pašreizējos uh, līgumos un nacionālās konstitūcijās Zipels kundze, tad, dargo kolēģi, noteikti atbalstu jūs, taču pirms 22 gadiem nevarēja iedomāties, ka individuālās pamatiesības, šis Jūs pieminējāt šo apvainoto skolēnu, tāpat kā dronus jūsu guļamistabas priekšā. Nu, to tak neviens nevarēja paredzēt, un mums tagad tā ar jaunie atvērtām acīm ir jāatzīst, ka tehnoloģiskā attīstība notiek daudz strājāk, nekā mēs likumdevēji to spējam uh, iestrādāt, izveidojot uh, aizsardzības sistēmas. Kādēļ vispār mēs esam sanākuši šeit Eiropas parlamentā? Mums ir, zinām, Itālijas iniciatīva, un Barbara Spinelli norādīja šo iniciatīvu. Tas ir lielisks darbs, to tiešām vēlreiz vēlos uzsvērt. Bet kādēļ mēs šeit esam ieradušies? Eiropas parlaments ir tas orgāns, kas uh, ratificē saistošus līgumus īpaši starptautiskās tirniecības jomā. Un tas jautājums, cik lielā mērā cilvēki tiek pārvērsti par lietām, šis jautājums ar big data un big commerce, tas, ka cilvēku individuālās tiesības vairs nav nekā vērtas tādēļ, ka šie dati par šiem cilvēkiem pārveido viņus par ekonomisko interešu objektiem. un ka šie cilvēki vairs nav, netiek aizsargāti no valsts nodrošinātām tiesībām. Tādēļ, ka starptautiskā attīstība, transnacionālā attīstība ir tik ātra, ka šī valstu nodrošinātā aizsardzība netiek tam klāt. Un šeit pastāv viens no lielākajiem riskiem. Šeit deputāti un tie orgāni, kas Pieminēšu piemēru. Piemēram, banku līgumi SWIFT. Mēs apturējām SWIFT tādēļ, ka šīs individuālo personu tiesības netika nodrošināts. Tādēļ vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV netika panākta. Un tas uh, veicina uh, šīs idejas par to, kur mēs šeit Eiropas parlamentā varam sākt diskusijas, kur ir jāpamet šis nacionālais ietvars tiesību jomā, kad ne, ar to nepietiek. Un tādēļ notiek šīs debats Vācijā, kas ir tāds kā starta punkts visam, un tādēļ mēs esam nonākuši šeit tālāk parlamentā. Un es priecājos, ka tiek paust arī skepsi, vai mums tas vispār ir vajadzīgs. Un Holmērs kundze savos ievadvārdos jau teica, ka nesam šeit ieradušies ar tādām prasībām, ka ir jāpieņem šī harta. Nē, privāti cilvēki, privāti personas ir sanākušas kopā ar ideju noformulēt šādu hartu. Turklāt tas ir bijis gandrīz gadu ilgs process, kur notika cīņa par gandrīz katru vārdu, un visi, kas mēs esam šeit piedalījušies, gan Udo, gan citi kolēģi, visi, kas šeit piedalījās, atzīst, ka mēs cīnījāmies par katru atsevišķo vārdu, un beigās mums visiem bija skaidrs, ka tas ir tikai vārds, un tas ir tikai sākums darbām, nevis noslēgums. Tādēļ šī pretruna, iespējams, mums nav nepieciešams šāda tēze. Varbūt tā ir ļoti ambicioza un pretrunīga, bet iespējams, ka rezultāts būs tāds mūsu darba beigās, ka pietiks ar esošiem instrumentiem. Es personīgi uzskatu, ka nepietiek. Un tomēr šis pretarguments, ka ar to pietik, novedīs pie tā, ka notiks tas process, kas mums ir nepieciešams. Šādas kontroversas debatas, kas ir iekļaujošas. To es vēlreiz vēlos uzsvērt. Tādēļ esmu arī pateicīgs Cait fondam Mēs gribam, lai piedalās ne tikai politiķi, bet gan plaša sabiedrības daļa. Mēs vēlamies uzaicināt šo daļu piedalīties. Beigās šī debata būs eh, jāved parlamentā, taču ne tikai. Tam jāno, tā jānotiek visā sabiedrībā. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs. Vaidenholzer kungs pareizi norādīja, ka ir nepieciešams vairāk laika. Šodien mēs jums formāli iesniedzam šīs hartas projektu ar lūgumu tam veltīt vairāk laika. Taču vēlos jūs pievērst jūsu uzmanību vienam aspektam. Šeit sēž vesela virkne kolēģu, kas manas prezidentūras laikā no rīta līdz vakaram ir uzstājīgi man pārmetuši to, ka neesmu bijis pietiekami jutīgs attiecībā uz datu aizsardzību. Vismaz viena no šiem kolēģiem šodien izteicās. Un tādēļ bija mazliet pārsteigts, jo es netieku uzskatīts par datu aizsardzības pāvestu šajā namā. Nē, tieši pretēji daži no šeit klātesošiem kolēģiem uzskata man par pārāk devīgu, uh, nekritisku, pārāk sociāli demokrāfisku, ir mani nosodījuši. Un es vēlos šiem kolēģiem pateikties, jo viņi man pēdējo gadu laikā, īpaši saistībā ar vienošanos nolīgumu ratifikāciju, ir atvēruši acis, un to es šeit vēlos atzīst. Atvēruši acis saistībā ar to apstākļu, cik ļoti esam atpalikuši, kad runa ir par pamatiesība aizsardzība digitālajā pasaulē. Un ja analāgo pasauli arvien vairāk ietekmē digitālā attīstība, tad nevar kaut kad konkrēti nošķirt, kas ir analogs un kas ir digitāls. Šeit ir nepieciešama jauna definīcija tam, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu individuālās pamatiesības. Tādēļ visiem tiem, kas bijuši kritiski pret mani, esmu ļoti pateicīgs, jo viņi piespied man iesaistīties cait fonda darbā un ir devuši motivāciju man šeit aktīvi rīkoties. Un pēdējais komentārs priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā Jozefa Eisenholzer kunga teikto un saistīts ar vienu lūgumu. Šī ir Vācijā diskutēta iniciatīva, bet es ļoti gribētu, lai šeit Eiropas līmenī arī notiktu darbs pie šī tēmas. Paldies! Lies paldies, paldies, profesori Buda! Un tad lūk, šī jūs, šis jūs pēdējais aicinājums iniciatīvu paplašināt ir tieši tas, ko mēs arī minējām koordinatoriem. Tas, es domāju, atbilst mūsu komitejas darbam. Zināmā mērā tas ir pat simetriski. Jūs, Mārtiņ, kā koordinators no šīs komitejas, eh, nu, esat ierodat šeit, nu es nezinu, vai šie, šīs apsūdzības par to, ka jūs nesat īsti interesēti datu aizsardzībā ir patiesas. Es jūs redzu, ka ļoti interesēti pat šai jomā, bet nu jebkā priecājos, ka varējāt būt šeit un izteikties. Paldies! Godātie kolēģi, līdz ar to uzreiz pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Mēs jau esam nedaudz iekavējušies. Tas ir piektais darba kārtības punkts. Kolēģi, jūs jau zinat, ka vismaz reizi gadā mēs uzklausām komisijas ziņojums. Lūkšu Redskungam nākt šeit uz podiuma, ieņemt vietu. Kolēģi, reizi gadā Mēs saņemam ziņojumu no komisijas par konkrētiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, un lūk, tas laiks atkal ir klāt, tas brīdis ir klāt, divi ziņojumi. Viens ir par pašreizējo atpakaļ uzņemšanas komiteju darbu, un otrs kopējā turpmākā virzība mm, attiecībās starp Afganistānu un Eiropas Savienību. ģenerāldirektors eh, Matijas Roete ir šeit. Jūs atcerēsieties, ka viņš arī apņēmās mūs regulāri informēt par visu veidu noslēgtiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem eh, un to darīt reiz sešos mēnešos, pastāstot par nolīgumu īstenošanu, atsaucoties arī uz kopējiem apvienotajām apakaļ uzņemšanas komitejām, kas uzrauga nolīgumu īstenošanu. 14. novembrī Liba koordinātori nolēma šo jautājumu iekļaut Liba komitejas darba kārtībā un runāt arī par Afganistānas un ES kopējo turpmāko virzību migrācijas jautājumos, tāpēc lūk šis jautājums arī izskatāms. Kolēģi, lūkšu Matiju Surueti nākt klējā ar ievadvārdiem un pēc tam sekos debatas. Lūdzu, Matijas, jums vārds. Liels paldies, priekšādātāji pateicos Labu pēcpusdienu visiem pēc šīm ļoti kaismīgajām debatēm par digitālajām pamatiesībām. Baidos, ka šī tēma nebūs tik interesanti, tad drīzāk būs tiešām tāda atskaitīšanās. Un jūs, Kloda, pamatoti teicāt, ka mūsu pienākums ir, un esam to arī jums pauduši reizi sešos mēnešos jums ziņot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu īstenošanu, un pēdējo reizi bija šeit februārī. Nu, tāpēc ir pienācis brīdis jums pastāstīt par to, kas notiek. Pirmām kārtām pāris vispārīgu vārdu. Konteksts nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšana ir nedalām ilgspējīgas migrācijas pārvaldības daļa. Nelegālie migranti drīz, visdrīzāk nezaudēs ģimeņu ieguldījumus eh, un neriskēs ar savām dzīvībām šais eh, ceļojumos, ja viņi sistemātiski tiktu nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Jūs zināt, kāda ir skaitļi. Šobrīd ir tikai apmēram 40% atpakaļ eh, īstenotu atpakaļ nosūtīšanas lēmumu. Un pārsvarā patvērumu, noraid, patvērumu pieprasījumu noraidīšana gadījumā migranti tomēr eh, iemanās palikt Eiropas Savienībā diezgan sarežģītos, riskantos apstākļos. Uh, kas, protams, saistīts ar visam šīm kopējām debatēm par moderno verdzību, cilvēku tirniecību un tā tālāk. Kas attiecas uz atpakaļ, uzņemš... atpakaļ uzņemšanas politiku, jāsaka, šai jomā pastāv virkni šķēršļu. Pirmām kārtām pastāv situācijas, ka tiesība akta, kas izstrādāta, lai tie, kam rodas problēmas, sa saņemtu starptautisko aizsardzību, tiek izmantot ļaunprātīgi. Ir zināmi juridiski nosacījumi un administratīvās prakses dalībvalstīs, kas ietekmē gan eh, patvēruma, gan atpakaļ nosūtīšanas sistēmas, un tās palēnina visu šo sistēmas, rada vilšanos. Uh, Eh, apgrūtināt pakaļ nosautīšanu, tāpat arī trūkst koordinācijas starp dalību valstu varas iestādēm, kas atbildīgas par migrāciju, trūkst kapacitātes, nodrošināt ar patvērumu eh, pieteikšanu saistītos pakalpojumus, nepiecie trūkst arī aizturēšanas telpu un tā tālāk. Tas ir no Eiropas Savienības puses. Vēl viens būtisks šķērslis, protams, ir tāds, ka praksē ne, nevar nosūtīt atpakaļ migrantus bez dokumentiem. Un bieži vien ir tā, ka šiem migrantiem nav uh, dokumenti. Viņi nu, tik vien ir, teiksim, pazaudējuši savus dokumentus, bet viņi ar nodomu tās iznīcinājuši, uh, un viņi atsakās sadarboties Un tādā gadījumā ir vajadzīga pilna sadarbība no izcelsmes valsts, lai varētu identificēt šos cilvēkus un izdot viņiem ceļojumu dokumentus. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga strauja sadarbība, neproblemātiska sadarbība ar konsulātiem un ar nacionālajām varas iestādēm trešās valstīs. Nu, pāris piemēru gadījumiem, kad sastopamies ar problēmām sadarbības jomā. Nu, piemēram, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām katrai valstī ir pienākums savas valsts valsts piedarīgos uzņemt, ļaut tiem atgriezties izcelsmes valstī bet eh, ir piedzīvotas situācijas, kad saņemam atteikumu. Viņi atsakās izsniegt ceļojuma dokumentus, viņi spēlējas ar laika grafikiem, izmanto tos, izdod šos ceļojuma dokumentus ļoti lēnām, kamēr, nu, kad vilcinās līdz brīdim, kamēr šie cilvēki vairs nav varas iestāžu uzraudzības lokā. Uh, Ir valstis, kas atsakās uzņemt dokumentus, eh, uzņemt šos cilvēkus ar no konkrētiem lidojumiem, uz, pieņemt šos lidojumus. Citas valstis saka, ka tas var notikt tikai, piemēram, ar nacionālo aviosabiedrību izmantošanas palīdzību. Tad ir konsulāti, kas savukārt saviem valsts piedīgajiem dod informāciju par dažādām procedūrām, ko var izmantot, lai paildzinātu uzturēšanos Eiropas Savienībā un šī iemesla dēļ mēs esam centušies izstrādāt um, sarunās ar trešām valstīm atbilstīgu līdzsvaru starp tādām uh, nu, mudinošām un nosodošām svirām, tāda pozitīvā, negatīvā iedarbība, lai radītu visaptvarošu ietvaru koordinācijai. 2016. gadā Mums izdevās nodrošināt koordinātāku, sistemātiskāku un struktūrētāku pieeju, izmantojot ES kolektīvo ietekmi un maksim, lai varētu maksimizēt sinerģiju, apvienojot gan iekšējās, gan ārpolitikas Eiropas Savienībā. Ļaujiet man runāt ar jums skaidru valodu, jo, kad dzirdu sevi runājam, tad man liekas, lūk, šis cilvēks ir bez sirds un tā tālāk. Ja nemaz nepabeigšu tālāk šo teikumu, bet nē, tā nav taisība. Mēs šeit runājam par cilvēkiem, kur ir izgājuši cauri patvērumu piešķiršanas procedūrai, ir saņēmuši noraidījumu, viņiem nepienāks starptautiska aizsardzība, viņi izgājuši cauri visām nacionālām juridiskajām procedūrām un e, ir pieņemts lēmums par atpakaļ nosūtīšanu. Nu, šeit nav nekādu citu variantu. Uh, Nedrīkstētu šeit būt sajukums starp bēgļiem no vienas puses un nelegālajiem migrantiem no otras puses. Un tāpēc šogad esam izstrādājuši jaunu pieeju, tā ir devusi konkrētus rezultātus. Kopīgiem spēkiem ar partneru valstīm šos jautājumus risinam, cīnāmies pret migrantu kontrabandu un tirzniecību ar cilvēkiem, bet, nu, godīgi sakot, kas attiecas uz reālajiem skaitļiem, nu, joprojām ir nu, šis 40% skaitlis tieši tāpat kā pagājuši gadu. Respektīvi, šeit nekāds īsti progress nav gūts. Un šī iemesla dēļ atpakaļ nosūtīšana, jeb atpakaļ uzņemšana ir kļuvusi par prioritāti visās mūsu attiecībās ar ES partneriem. Un gribu uzsvērt, ka pats par sevi tas vēl, nu, tas vēl nenozīmē atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanu, bet uzlabota sadarbība, konkrēta sadarbība nu, lielākoties ir svarīgāk pat par šādu nolīgumu. Nu, lūk, tādi vispārīgie um, vārdi, nu, tas ar, nu, jums ļauj, nu, saņemt informāciju par kontekstu šim konkrētajam ziņojumam. Nevēlos šeit runāt līdz pusnaktī, jo mums ir 17 atpakaļ uzņemšanas līgumi, kas tiek šobrīd īstenoti, tāpēc runāšu pa blokiem. Vispirms Turcija. Sadarbība ar Turciju par atpakaļ uzņemšanu tika būtiski uzlabota es un Turcijai noslēdzot vienošanos 18. martā. Pa, tika, nu, galvenais mērķis noteikti izbeigt šo biznesa modeli ar cilvēku tirzniecību, palīdzot beigtiem samazinot nelegālo robežu čēršošanu no, no Turcijas uz Grieķiju un novērst humāno krīzi un traģēdiju, kā, kur, kur cilvēki devās jūrā, pazud bez vēstas lika un tā tālāk. Nu, skaitļi kopš, tur, kopš šī paziņojuma. Diemžēl esam konstatējuši 63 gadījumus, kad Egejas jūrā ir noslīkuši vai pazuduši bez vēsts cilvēki. Tajā pašā laikā Pagājušajā gadā šai pašā laika posmā šis skaitlis bija vairāk par 490. 490 cilvēki gāja bojā cenšoties šķērsot šo nelielo distanci no Turcijas uz Grieķu salām. Trešdien publiskosim ziņojumu, ceturto ziņojumu kur sniegta detalizēta informācija par gūto progresu ES un Turcijas vienošanās kontekstā. Tur uzskatīts visas saistības un rezultāti. Kas attiecas atpakaļ uzņemšanu no, no šīm Grieķu salām, Turcija ir izrādījusi labu un savlaicīgu sadarbību neskatoties uz problēmām vasaras laikā pēc apvērsuma centieniem. Apmēram 100, 1187 bēgļi ir nosūtīti atpakaļ saskaņā ar Grieķijas Turcijas divpusējo protokolu viens pret viens schēmas ietvaros 2406 sīrieši ir pārvietoti no Turcijas uz ES dalībvalstīm un apmēram vēl 230 tiks pārvietoti līdz gada beigām. Ir taisnība, ka atpakaļ nosūtīto skaitļi no salām ir ļoti nelieli. Īpaši tāpēc, ka pārst, informācijas pārstrādes un patvērumu pieprasījumu pārstrādes laiks ir ļoti ilgs. Grieķijas iestādes ir dubultojuši ekspertu skaitu, mm, kas strādā uz salām, un tiks nosūtīta rekrutēt arī papildus ekspertu uz šīm salām līdz gada beigām. Turcijas un ES atpakaļ uzņemšanas nolīgums skatāms arī vīzu liberalizācijas sarunu kontekstā. Tika gūts progress īstenojot atpakaļ uzņemšanas nolīgumu 2016. gadā. Tika izveidotas divas atpakaļ uzņemšanas, kopējas atpakaļ uzņemšanas komitejas, notika divas tehniskās sanāksmes starp komisijas pārstāvjiem un dalībvalstu pārstāvjiem un Turcijas varas iestādēm, kur detalizēti apspriedām šķēršļus efektīvai šo nolīgumu īstenošanai. atpakaļ uzņemšanas pienākums attiecībās Turcijas valsts piedarīgajiem eh, tiek īstenots jau kopš 2014. gada. Skait, skaitļi pieaug ļoti lēnām. 376 eh, pieteikumu iesniegtu pusi Turcija ir pieņēmusi. Mazākā viena trešdaļa no Turcijas valsts piedarīgajiem ir nosūtīta atpakaļ. Tas ir, tie ir dati par 2016. gadu. Joprojām pastāv arī sarežģījumi sadarbībā ar konsulātiem, bet kopumā tomēr sadarbība ir uzlabojusies. Turcija šobrīd ne, neīsteno noteikums attiecībā uz trešo valstu valstu piedarīgajiem, bet piekrita virzīt uz priekšu šo jomu iepriekšējās diskusijās tajā brīdī, kad eh, virzīsies uz priekšu vīzu liberalizācijas sarunas. Bet juridiskā finalizēšana attiecībā uz ietvara īstenošanu attiecībā uz šo nolīgumu, kas attiektos uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, tiek no Turcijas puses sasaistīta ar vīzu sarunām. Dialogs joprojām ir konstruktīvs. bet var jums apliecināt, un nu, gan Timermans kungs, gan Mavramopoulos kungs Ehm, arī no komisijas puses uzskata, ka vīzu liberalizācija tiks ierosināta tikai tajā brīdī, kad visi salīdzinošā kritērija būs izpildīti. Vēl viens elements attiecībā uz Turciju, un tā ir Bulgārija. Turcija ir noslēgusi divpusēju vienošanos ar Bulgāriju. Un arī šīs vienošanās ietvaros ir apņēmusies rakst prastiskus risinājumus sadarbībā ar Bulgāriju, bet šobrīd var teikt, ka šī vienošanās vēl nav nesusi augļus un apmierinošs rezultāts vispār. Nu, lūk, tik daudz par Turciju. Pakistāna tālāk. Pakistāna ir ļoti svarīga valsts no ēs skatu punkta raugoties atpakaļ uzņemšanas kontekstā. Sniegšu jums skaitļus. 2015. gadā būtiski pieauga Pakistānas valsts piedrīgo ieceļotāju skaits par apmēram 1000 procentiem, 43 tūkstoši kopā laikā no janvāra līdz augustam. Vēl 8000 nelegālo Pakistānas migrantu šķērsojies robežas. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums, kas noslēgts ar Pakistānu, ir spēkā kopš 2010. gada. 14. gadā palielinājās atpakaļ nosūtīšanas gadījumu skaits par 52% bet līdz 15. gada beigām šis skaidrs atkal nokarties līdz 36% no noraidītiem pieteikumiem. Tas eh, jāsaka saistīts arī, protams, ar ļoti negatīvajiem paziņojumiem no Pakistānas iekšlietu ministra. Komisārs Avramopols devās uz Pakistānu pagājušā gada novembrī, izveidotas divas apvienotās atpakaļuzņemšanas komitejas eh, februārī un jūlijā. Un Šobrīd politiskie šķēršļi nolīguma īstenošanai lielākoties ir novērsti, bet šī kopējā aina, nu jāsaka, ne tuvu nav ideāla. Atsevišķas dalībvalstis ziņo par labu sadarbību, citas saka, ko sadarbība ir uzlabojusies, bet ir arī tādas, kas joprojām sūdzas par pastāvošām grūtībām praksē. Pēdējos pāris mēnešos eh, bijusi laba piedzīme, pie, pieredze ar kopējo atpakaļ uzņemšanu Frontex koordinācijas rezultātā ar virkni dalībvalstu līdzdalību, bet no otras puses ir bijusi arī virkne tādu situāciju, ka dalībvalstis ir nosūtījušas atpakaļ uzņemšanas pieprasījumus, bet nav saņēmušas atbildi vispār no Pakistānas varas iestādēm un mēs vēlamies panākt lielāku paredzamību attiecībās ar Pakistānu. Pilnīgi noteikti šo jautājumu pieminēsim arī nākamajā kopējās atpakaļ uzņemšanas komitejas sanāksmē Briselē janvārī. Trešā lielā grupa Austrum partnerības valstis - Krievija, Rietumbalkāna. Atpakaļ uzņemšanas nolīguma īstenošana attiecībā uz šīm valstīm ir apmierinošana pat ļoti apmierinoša. Ir ļoti stabils augsts atpakaļ uzņemšanas rādītājs - 81% Ukrāna, 76% Moldova, 69% Krievija. Sešpadsmit atpakaļ uzņemšanas komiteja noturēja sanāksmu šī gada jūlijā, tur uh, eh, apstiprinājām to, ka atpakaļ uzņemšanas nolīgums darbojas atbilstīgi. Uh, Un šobrīd esam uzsākoši diskusijas arī par elektronisku kanālu izmantošanu attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas pieprasījumu nosūtīšanu Krievijas varas iestādēm un to apstrādi. Izveidosim izmēģinājumu projektu, izmantosim videokonferences eh, kurā piedalīsies trīs dalība valstis. Sadarbība kopumā ir laba, bet Protams, ka ir virkne arī politiska rakstura elementu, kas laiku pa laikam eh, spēlē savu lomu, vai tad nu man šeit ir jāpiemina eh, Krimas reģionu pases, izdotās pases. Vai, nu, tas taču, mm, kā saprotams, ka attiecības līdz ar to nav īpaši vieglas, kas attiec uz Gruziju. Sadarbība ir ļoti efektīva, Esam izveidojuši elektronisku platformu informācijas apmaiņai. IOM to darbina, zināmā mērā tas ir kļūst par tādu kā modeli atsevišķu lietu pārvaldībai, atpakaļ uzņemšanas lietu izskatīšanai. Armēnija, Azerbaidžāna Šajā gadījumā situācija varētu būt labāka, bet uzlabojums tiek konstatēts Armēnija. Šķiet, varbūt nav tik labā situācijā kā Azerbaidžāna šobrīd. Un nolīguma īstenošana Rietumu Balkānu valstīm ir ļoti laba. Atpakaļ nosūtīšanas rādītājs ir virs ES vidējā um, Albānija 87% un tā tālāk. Un visbeidzot, kas arī nav maz svarīgi, ļaujiet man pieminēt Kabo eh, Verda. Sadarbība ļoti veiksmīga, lai gan atpakaļ nosūtīšana, un tā ir vienīgā Āfrikas valsts, ar ko mēs šobrīd sadarbojamies, atpakaļ nosūtīšanas līguma ietvaros, nu tā tad eh, tas ir atbilstīgi. Priekšādātājs redz, ka jūs vēlaties, lai es beidzu savu eh, uzstāšanos, un nu, tāpēc neturpināšu šobrīd par sarunām, kas turpinās par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Esam uzsākuši sarunas ar četrām valstīm Maroku, Baltkrieviju, Tunisiju un Nigēriju. Sarunas vēl turpinās. Nu, viens, vienā otrā gadījumā jau krietnu brīdi, kā jūs labi ziniet, un trīs valstīm sarunas nav uzsicēts vēl uzsāktas. Jordā, Jordānija, Alžīra un Ķīna nav oficiāli uzsāktas, bet, nu, ir doma par to. Nu, lūk, tāds mm, kopskats pašreizējai situācijai Nu, varbūt jūs vēlties tad uzdot man jautājumus, esmu gatavs, protams, uz to atbildēt. Un tad vēl var atgriezties pie Afganistānas lietas. Paldies! Mums ir um, kolēģi, kas ir ļoti pieredzējuši šajā jomā, būs noteikti arī jautājumi. Mums laiks gan ir tikai līdz 16.45. Uh, kolēģi, um, šis ir tās ļoti būtisks laiks. Mums reizi gadā ir iespēja saņemt uh, Uh, konkrētas atbildes par ārkārtīgi svarīgu atpakaļ uzņemšanas jautājumu. Aicinātu katru runātāju nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Tiešām uzdodiet ļoti konkrētus jautājumus, lai varam ir uzklausīt komisijas uh, atbildes. Un 16.45. mums pievienosies Francijas ministrs. Sāksim ar Sīpeles kundzi. Un lūdzu neilgākā divas minūtes. Thank you very much, Chair. So I... Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu uzreiz ar jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai jūs lūdzu vēlreiz varētu pastāstīt, kādēļ parlaments netiek iesaistīts šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu radīšanā? Un otrs jautājums, kādēļ atpakaļ uzņemšanas nolīgumu Uh, nolīgumi netiek saukti par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Te es runāju par Turcijas darījumu un šo kopīgo ceļu uz priekšu. Tas viss saucās ļoti jauki, bet tas netiek nosaukt par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Un trešais jautājums. Ja runājat par a, uh, atpakaļ uzņemšanu, vai varat tā vispārīgi pastāstīt, vai tas attiecās uz šīs konkrētās valsts pilsoņiem vai arī uz trešo valstu pilsoņiem? Un vai arī visos gadījumos tiek runāts par trešo valstu a, pilsoņiem, tad kādēļ pārsvarā tās ir tādas mm, nabadzīgas valstis, kas atpakaļ uzņem trešo valstu pilsoņus, un mēs nevaram par viņiem parūpēties? Un vēl kāds jautājums, ko pieminējāt, kopīgā pieeja atpakaļ uzņemšanai, un jūs arī iezīmējāt atsevišķas problēmas, ar ko saskaramies. Bet, lai panāktu kopīgo nostāju par atpakaļ uzņemšanu, vai mums no sākuma nevajadzētu vēl vairāk pastrādāt, lai nonāktu pie kopīgās nostājas pie tā gadījumos, kad kāds saņem patvērumu, uh, atļauju vai nē, jo gadījumi ļoti atšķirās starp dažādām dalību valstīm. Un pēdējais jautājums. Pat ja kāds nesaņem patvēru, patvēru meklētāju statusu, var būt arī humanitāri iemesli apsvērumu, kuru dēļ viņiem varētu ļaut palikt Eiropas Savienībām. Vai šādos gadījumos mums nav nepieciešama kopīga nostāja visās, vis, starp visām dalību valstīm? Uh, un ko tas nozīmē, kādas saksas atstājas atpakaļ uzņemšanu. Un pēdējais jautājums - Ķīna. Cik daudzi bēgļi pie mums ierodās no uh, Ķīnas? Paldies, un tagad Holmēras kundze. Uh, Liels paldies! Sākumā par jūsu plašo tā teikt, referātu. Mēs vienmēr saskaramies ar diskusijām par to, uh, Kāda ir situācija, kad cilvēki tiek atgriezti Pakistānā, kur pastāv arī kara apstākļi vai līdzvērtīgi smagi apstākļi kā Afganistānā? Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kā, kāda rīcība notiek šajās situācijās un kādi pasākumi šeit tiek īstenoti, lai nodrošinātu tādu cilvēcīgu atpakaļ uh, uzņemšanu? Un otrs jautājums cik lielā mērā tās valstis, ar kurām īstenojot šo atpakaļ uzņemšanu, ir reāli gatavas sastrādāties kopā ar Eiropas komisiju, ar mums, rīkoties konstruktīvi. Un trešais jautājums, vai nebūtu ārkārtīgi nepieciešams, lai zināmas integrācijas darba uh, programmas, kā arī reintegrācijas eh, veicināšanas programmas no attīstības palīdzības tiktu sasaistītas daudz spēcīgāk ar atpakaļ uzņemšanu, lai, piemēram, tādos ciemi, no kuriem nāk cilvēki, kuriem nav patvērumu meklēšanas tiesības, lai tie saņemtu kaut kādu veidu atbalstu un palīdzību. Much. Um, colleagues, I just want to... Paldies. Kolēģi, nu tāds brīdinājums tīri loģistisku iemeslu dēļ. 16.45. pie mums ieradīsies ministrs, un mums viņu vajadzēs uzklausīt. Tāds ir paredzēts, tad ir paredzēts balsojums, un tad cilvēkiem būs jādodas projām. Tātad tagad es uzklausīšu visus jautājumus par atpakaļ uzņemšanu. Iespējams, mums nepietiks laika uh, izsmeļošām atbildēm tagad, bet uh, tad, izpē, tad vēlāk uh, Roetes kungs atbildēs uz tiem rakstiski. Uh, Diemžēl es neko, neko nevaru darīt, laiks ir ļoti ierobežots. Lūdzu, pieturieties pie vienas minūtes laika ierobežojuma. Es ļoti atvainojos. Krievams kundze, lūdzu. En fait, euh, j'avais plutôt une question pour, sur la, la, la question de l'arrangement avec euh, l'Afghanistan. Paldies. Man ir jautājums par Afganistānu. Vai tad, tad uzdošu to tagad. Tā mēs runājam par tādu pasākumu, kura mērķis ir veicināt afgāņu atpakaļ atgriešanu. Manuprāt, Eiropas Savienībā pašlaik uzturās aptuveni 80 tūkstoši nelegālu ieceļotāju no Afganistānas. Un tad ir šis pasākums, kas aizsākas no 4. oktobra dienu pirms donoru konferences par Afganistānu. Nu jā, protams, nevaram uzskatīt, ka tā ir tikai sakritība uh, starp šiem diviem datumiem. Bet uh, viso šo lēmumu pieņemšanas gadījumā šķiet, ka parlaments uh, tātad netiek iekļauts tajos. Un gribēju jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par parlamenta lomu lēmumu pieņemšanā? Jā, priekšsēdētājs, šis ir tik ļoti vēl viens piemērs tam, cik Eiropas parlamentā loma ir svarīga. Tagad vārds Vikstrāmas kundzei. Paldies! Paldies, Rūtas kungs, ka pievienojaties mums šo pēcpusdienu. Jūs pieminējāt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, bet, nolīgumus, bet pieminējāt arī vairākus citus jautājumus, piemēram, Eiropas Savienības Turcijas darījumu. Un man bija prieks dzirdēt, ka jūs norādījāt, ka ir jāsasniedz visi noteiktie mērķi, pirms tiek uh, apstiprināts vīzu liberalizācijas plāns, bet šis GNC, ko jūs aprakstījāt ar tādu veiksmes stāstu, ka tikai 43 um, zaudētu dzīvību salīdzinot ar krietni lielāku skaitli iepriekšējā gadā, bet vai jums nešķiet, ka tomēr ir ciniski kaut ko tādu pateikt? ka gads vēl nav beidzies, bet vidusjūrā gā, bojā gājušie vairāk kā 6000 cilvēki jā, Egejas jūra tagad ir slēgta, bet uh, cilvēki ierodās no Lībijas, no Tunisijas vai citie, citām Ziemeļāfrikas re, reģioniem un valstīm. Nu, ir skaidrs, ka vidus, es reiz teicu, ka vidusjūra kļūst par lielu kapsētu. Es tagad tā vairs nesaku, ir pilnīgi skaidrs, ka vidusjūra jau ir kļūsi par lielu, milzīgu kapsētu. Runājot par Turciju cik daudz bēgļus jūs paredzat uh, no Turcijas vai ar Turcijas izcelsmi, cik daudz cilvēku varētu ierasties Eiropas Savienībā? Nesen Zviedrijā notika domnīcas tikšanās, kur runājam par to, ka ja mēs redzam, ka ierodās laivas ar Turcijas pilsoņiem, vai nu tie ir politiķi vai žurnālisti, aktīvisti. Vai LGTB aktīvisti, kā jūs paredzat, kā šī situācija attīstīsies? Paldies, un Bjāras kundze. Ja, jag måste säga att eh, jag är ganska främmande för den ansats som ni... Paldies. Jāsaka, ka es īsti nesaprotu jūsu izmantoto pieeju. Un ir sarežģīti atkal un atkal dzirdēt par to, ka Eiropas Savienības leģitimitāte patvēruma jomā tiek veidota uz uh, apsvērumu, ka mēs gluži vienkārši nosūtam cilvēkus atpakaļ. Un, un faktiski mēs veidojam savu tēlu tādā veidā, ka Eiropas Savienība labi, jo mēs sūtam cilvēkus atpakaļ. Manuprāt, tas nav pareizi. Mums vajadzētu ieguldīt uh, līdzekļus un enerģiju, mēģinot nodrošināt labāku bēgļu uzņemšanu. Un es piekrītu arī pārējiem runātājiem varam jau tagad sa sagaidām aizvien vairāk patēra meklētājs no Turcijas, un šis skaitlis ticamāk pieaugs. Un šis atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Turciju, kas tad notiks ar cilvēkiem, kas tiks nosūtīti atpakaļ? Afgistā, Afganistāna noraidīja atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Zviedriju, un, manuprāt, tas bija labs lēmums un arī kas notiks ar cilvēkiem, pret kuriem tiek izvērsta vardarbība, kad viņi tiek atgriezt atpakaļ cilvēki, kas iet bojā. Es gribētu saņemt informāciju par to, un kas notiek ar cilvēkiem, kas strādā nepaziņotu darbu - sievietes, vīrieši, bērni Eiropā. Kādu ietekmi tas atstās uz nereģistrētajiem cilvēkiem Eiropā? Paldies. Nākamais runātājs. Paldies priekšsādātāji, paldies Rutas kungs. Es biju sagatavojis runu, bet, nu, tā kā laiks ir ierobežots, tad īsi pateikšu, ka EKR atbalsta jūsu centienus darbā ar Afganistānu un visām pārējām trešajām valstīm. Man ir viens konkrēts jautājums. Kāda ir situācija ar Somāliju? Jūs jau zināsiet, ka Daudzās dalībvalstīs somālieši ir viena no lielākajām vai lielākā uh, grupa uh, ar humanitāriem imigrantiem. Vai ir kādi plāni sadarbības Eiropas Savienības un uh, Somālijas centrālo valdību par Somālijas pilsoņu atpakaļ uzņemšanu? Paldies, Fēšies kundze! Merci, monsieur le président. Priekšādā tā paldies klausījos jūsos ļoti uzmanīgi. Jūs teicāt, ka jūs nesat cilvēks bez sirds, un tam es, protams, ticu, bet uh, tas, tas, tas jau nav tas, par ko šobrīd notiek. Es gribu zināt, uh, kā tiek ievērotas tiesības šeit, cilvēktiesības šeit Eiropā, turklāt šie pakļu uzņemšanas nolīgumi faktiski tiek pakļauti tikai vienam vienīgam apsvērumam, cik daudz tiek cilvēki nosūtīti atpakaļ, bet kāda ir tiesību situācija vietās, uz kurien viņi nosūtīti, par to nevienam nerūp, tas nevienam nerūp. Jūs teicāt, ka visi tie, kas tika nosūtīti atpakaļ, ir izgājuši cauri attiecīgiem procentiem un saņemuši noraidījumu. Nu, kā tad tas ir iespējams, ja mēs skaidri zinām, ka šīs dalībvalstu procedūras ir ļoti atšķirīgas no valsts uz valsti un arī lēmumi tiek pieņemti ļoti atšķirīgā veidā? Tad šie cilvēki, kas tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes valstīm, tiek nu, nosūtīti atpakaļ pēc vienas valsts analīzes. Tas nozīmē, ka viņi faktiski viņa tiesības pilnībā netiek ievērotas pilnībā. Uh, Es esmu no Francijas, tūlīt tiksimies ar mūsu iekšlietu eh, ministru, un es zinu, ka bija Sudānas iedzīvotāji, kas tika nosūtīti no Francijas atpakaļ uz Sudānu, kaut gan bija pilnībā nebija izmantas visas patvērumu pieprasīšanas iespējas, un šāda veida gadījumu skaits um, palielinās. Un tāpēc ir jāuzdod vairāk, ka tikai viens jautājums, un tāpēc es nedzirdēju jūs to, par to visu runājumu, pat arī jūs apgalvojat, ka jums esot siet Sargentīnī kundze. Pirms uzdošu savu jautājumu, es gribēju, ko saprast priekšsādātāji. Mums ir divas tēmas. Viena par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu īstenošanu un sastais punkts - kopīgais ceļš uz priekšu. Vai tā tas ir? Jo, vai tā tas ir? Jo es dzirdu, ka cilvēki atkal un atkal runā par Afganistānu kā par tēmu. Priekšsādātājs. Jā, mums šie abi punkti jāapskata kopā. Jā, bet tad es nedzirdēju eh, ģenerāla direktora prezentāciju par šo kopīgo tālāko ceļu, un es saprotu, ka tā būs pilnīgi atsevišķa tēma. Es domāju, ka varbūt drīzāk to vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, nevis salikt visu kopā, jo īpaši tādēļ, ka komisija precīzi norādīja, ka tas nav atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Priekšsādātājs, ļaujiet atbildēt uz to formāli. Mums nepietiks laika. Un tad, vai jums patīk šāds priekšlikums? Mums ir laiks līdz 16.45. Ilgāk strādāt pie šī jautājuma nevaram. Kādēļ? Jo mums ir jāuzņem ministrs, mēs nevaram to uh, atlikt uz vēlāku laiku, loģistisku iemeslu dēļ. Tad mums ir paredzēts balsojums, to mēs arī nevaram pārcelt uz vēlāku laiku. Un, um, Es piekrītu, ka nav īsti labi, ka esam sasteiguši šo tēmu. Tagad uzklausīsim visus jautājumus, arī jautājumus par Afganistānu. Un es gribēju uzdot jautājumu par um, juridiskiem dienestam par šī nolīguma raksturu. Es apzinos, ka tēmas ir ļoti svarīgas, ir nepieciešams laiks, lai to pārdomātu. Mans ierosinājums tagad ir šāds. Tagad visiem būs iespēja izteikties minūti pusotru, uzdot savus jautājumus. Es nu pat runāju arī ar sekretariātu. Un es atvainojos par, protams, šādu sajukumu. Mēs organizēsim vēl vienu sesiju, bet arī mēģināsim nodrošināt atbildes uz jautājumiem rakstiski. Un tad atkal atgriezīsimies pie abiem punktiem. Tāds būtu mans priekšlikums. Uh, Tātad mēs atgriezīsimies specifiski pie Afganistānas jautājuma. Jā, Rūtas kungs sagatavos prezentāciju. Tagad ir iespēja uzdot visus jautājumus, tā lai es mums būtu liederīgi izmantojuši mūsu 45 minūtes. Tad vēl 4-5 kolēģi ir pieteikšies runāt, tātad maksimums pusotra minūte katram sāksim ar jums, un pēdējā būs Penelī kundze, un tad jau arī būs 16.45. Mm, tad mums būs jāskatās jāapskat, jāpievēršas nākamajam punktam. Paldies, priekšsādātāji, par Afganistānu. Un tad var pateikt tikai vienu lietu. Eiropas parlaments līgumā ir noteikts, ka viņiem ir pilnvaras diskutēt par atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Ja Eiropas komisija, padomu vai dalību valstis uzskata, ka šis nav oficiāls atpakaļ uzņemšanas līgums un par to mums nav jārunā, tad tad ir nepieciešama atsevišķa debate šajā komitejā komitejā pie tā arī esam nonākuši. Pagaidām tas arī viss par šo jautājumu. Mans vienīgais pavisam īsais jautājums par citiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Rūtis kungs pieminēja Turcijas vienošanos. Uh, Šo pēcpusdienu mums notika tikšanās, neformāli runājām par karstajiem punktiem. Viens no jūsu uh, iekšlietu ģenerāldirektāta kolēģiem teica, ka Turcijai ir tāds ļoti īpašs, precīzs veids, kā viņi interpretē Turcijas vienošanos. Tad tie cilvēki, kas vairs neatrodās uz Grieķu salām, viņi nevar atgriezties Turcijā šajā viens pret vienu apmaiņas procesā, vai arī jūs to tā saprotat, vai tas kaut kur rakstiski tā ir noformulēts, jo es, un es ļoti rūpīgi sakoju Turcijas vienošanās attīstībai, man šī ir pilnīgi jauna informācija, un tas arī man izskaidro to, kādēļ cilvēki tik ļoti vilcinās pārcelt cilvēkus no salām uz uh, savu zemi. Nākamā Albija kundze lūdzu. Paldies! Manuprāt, ir uh, diezgan bīstami. Tad šis ievadvārdi, ko teica ģenerāla direktors, atši, atšķirības starp bēgļiem un migrantiem ir ļoti bīstama. Mēs saprotam, ka bēglis ir tāda persona, kam saskarās Ženēvas konvencija, ir tiesības startautisko aizsardzību, bet tas nenozīmē, ka migrants automātiski tiek izslēgts no šīs izpratnes. Jā, varbūt ekonomiskie migranti, kas ir uh, emigrējuši brīvprātīgi, lai Bet nu neuzskatu, ka nabadzība, bēgšana no nabadzības vai bada ir tāda brīvprātīga pro, projām došanās. Daudz cilvēku arī ir bēguši no mafijām vai no cilvēku kontrabandas. Ir nepieciešams kāds uh, juridisks veids, likumīgs veids, kā cīnīties pret to Eiropā. Un deportācijas nav noteikti pareizais risinājums. Runājot par Turciju, esam diezgan apmierināti par šo vienošanos, bet uh, nevaram noliekt, ka ir pieaudzis nāves gadījumu skaits uh, vidusjūras centrālajā daļā, runājot par bēgļiem no Lībijas. Eiropas Savienības politika piespiež cilvēkiem meklēt bīstamākus maršrutus. Aizvien vairāk cilvēki iet bojā. Uh, tā vietā, lai viņiem tiktu nodrošināts eh, drošs ceļš uz Eiropu. Jūs nevarat noliekt, ka nāve ir daļa no jūsu migrācijas politikas, jo šis nāves risks eh, tiek izmantots kā līdzeklis, lai atturētu bēgļus. Runājot par Afganistānu un Pakistānu, jānorāda, ka Afganistāna ir valsts, kurā valda vardarbība, uh, Un jūs mēģināt pateikt, ka Afganistāna ir droša valsts, uz kuru var sūtīt cilvēkus atpakaļ? Paldies, Anna Gomes tagad. Rūtas kungs. Es piekrītu kolēģiem un priekšsēdētājiem, kur norādīja, ka es nesaprotu to, kādēļ Eiropas parlaments uh, tad izslēgts no sarunām, ka padome un komisija izslēdz parlamentu no sarunām par atgriežņemšanas nolīgumiem. Gribēju uzdot jautājumu. Uh, Jūs teicāt, ka Eiropas Savienības Turcijas vienošanās ir nesusi rezultātus, jo tam vajadzēja apstādināt kontrabandistu aktivitātes, bet tā tas nebūtu nav. Pirms 15 dienām es apmeklēju Grieķijas Maķedonijas robežu, un kontrabandisti, visi cilvēki norāda, ka kontrabandisti darbojās tikpat aktīvi kā iepriekš, un viņi tikai gūst vēl lielāku peļņu, jo cenas ir pieaugušas un maršruti aizvien bīstamāki. jūs eh, salīdzinājāt eh, cilvēku noslīgšanu Egejas jūrā ar pašreizējo situāciju. Jūs nevarat, jā, protams, šāds fakts salīdzinot pagājušā gadu vairs nepastāv, bet nevar ignorēt to, kas notiek vidusjūrā, kurā vairāk kā 4000 cilvēki ir uh, eh, noslīkuši tur tikai tādēļ, ka viņi nevarēja izmantot Egejas jūras maršrutu. Un runājot par cilvēku aizsardzību, vai komisija varētu man paskaidrot, kādai tad valsts kā mana, Portugāla, ir bijusi piespiesta uzņemt jazidī uh, bēgļus. Tiek norādīts, ka jazidī ir genocīda upuri, bet tad mēs dodamies uz Grieķiju un redzam, kādos apstākļos viņi dzīvo tur. Ka, bet faktiski neviens cilvēks netiek nosūtīts uz Portugāli. Kā mēs varam runāt par cilvēku aizsardzību? Uh, Un mēs arī zinām, ka Eiropols ir norādījis, ka desmit tūkstoši nepavadītu mazgadīgu personu ir pazuduši. Vai mēs nolemjam viņus noziedzības takai, vai Eiropa viņus nole nolem, ka viņi kļūs par teroristiem, vai tas ir tas, ko mēs darām, jo bēgļi Eiropas Savienībā dzīvo briesmīgos apstākļos, un mēs gluži vienkārši iegrūžam viņus noziedznieku un teroristu rokās. Paldies, un Vīmbergs kundze tagad. Paldies! Es domāju, ka tagad mums ir jāsāk runāt par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Viņi ir jārunā par to, kas ir cilvēki, ko mēs nosūtām atpakaļ. Tie ir patvērumu meklētāji, kuru patvēruma pieteikums ir noraidīts vienreiz vai divreiz. Viņiem nav bēgļu status, tādēļ arī mēs noslēdzam šos nolīgumus. Ja runājam par Turciju Turcija ir uh, nosūtījusi vairāk cilvēkus nekā tā ir uzņēmusi atpakaļ. Ja mēs, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu mūsu darbu pie atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Afganistāna. Mēs pārakstījām atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Afganistānu. Zviedrija ir uzņēmusi vairāk kā 40 tūkstošu patvērumu meklētājus no Afganistānas, un tagad viņi saka nē atpakaļ uzņemšanai. Es gribētu zināt, kāda ir vienošanās starp Eiropas Savienību un Afganistānu. Man tā liekas dīvaina. Paldies, un tagad vārds Spinelī kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju tikai uzskaitīt uh, to, kādas bažas ir man. Pirmkārt, attīstības atbalsts un uh, vienošanās un sasaiste ar migrācijas plūsmām. Rūtas kungs, man nebija īsti skaidrs, ko jūs domājāt, kad pieminējāt uh, labu sadarbību vai apmierinošus rezultātus. Otrakārt, fakts, ka Eiropas parlaments nepiedalās sarunās, lai panāktu vienošanās. Ne tikai Eiropas parlaments. Uh, ne tikai Eiropas parlamentam ir uh, liekta iespēja piedalīties, ja mums ir uh, šīs deklarācijas un paziņojumi par vienošanām, bet, piemēram, uh, šī vienošanās starp Itāliju un Sudānu bija pilnīgi slepena. Eiropas Itālijas parlamentam nebija nekādas iespējas sniegt savu ieguldījumu. Un vēl kāds aspekts, kas rada man bažas, šis uh, neoficiālais dokuments no Marta, labi, drīz arī noslēgšu savu uzstāšanos, neoficiālais dokuments no komisijas, kurā ir uh, norādītas drošās zonas Afganistānā, un kur nāc par Afganistānas stabilizāciju. Uh, Es neticu tam, ka Afganistānā ir stabilizācija. Es nedomāju, ka tā ir droša valsts. Talibans un Islāma valsts, Talibāna Islāma valsts ir okupējuši milzīgas teritorijas valstī jau kopš 2001. gada. Afganistāna ir Tad eh, viņu otrā būtiskākā valsts pēc e, Irākas. Tā nu pilnīgi noteikti nav droša valsts. Jā, paldies, saka priekšsādātājs, paldies visiem kolēģiem, kur izteicās par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Mans gribētu tagad uh, priekšlikumu Es uzņemos pilnu atbildību par to, ka paredzē tikai vienu stundu šim punktam. It kā ar vienu stundu vajadzēja pietikt, bet ir skaidrs, ka ar to nepietiek tik sarežģītam, mm, komplicētam jautājumam. Mans priešlikums būtu šāds. Tad, tad jautājumu par Afganistānu, to mēs apskatīsim kā atsevišķu jautājumu. Izmantosim iespēju pēc iespējas ātrāk uzaicināt Rūtas kungu atgriezties mūsu komitejā, arī viņš māja ar galvu. Mēs apspriedīsim iespēju par to, kad viņš varētu pievienoties mums vēlreiz, lai runātu par Afganistānu. Un um, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Bet uh, viņš arī atbildēs uz tiem, bet, bet līdz tam uh, atbildēs uz tiem rakstiski. Bet es domāju, ka noteikti ir jāparedz vairāk laika atbilžu sniegšanai uz tiem jautājumiem, ko uzdeva 12 kolēģi. Uh, un Gijoms kungs un Sargentīnijāna Gomes kundze un citas, citi runātāji runāja par Afganistānas vienošanos. Mans ierosinājums būtu šāds. Lūksim juridisko dienestu izskatīt šo uh, vienošanos, lai nodrošinātu to, ka tiek ņemts vērā mūsu prerogatīvas. Tas ir nekavējoties jānodot koordinātiem, jeb, koordinātoriem jebkurā gadījumā. Mēs rīkosimies ātri, bet redzu, ka Mm, Rūtas kungs ir gatavs atgriezties pie šiem jautājumiem. Es ceru, ka kolēģi varēs piekrist manam ierosinājumam šīs diskusijas otro daļu par Afganistānu mēģināsim izskatīt pēc iespējas ātrāk citā sanāksmē. Ministrs mums pievienosies pavisam drīz. Nā, ministrs jau ir ieradies. Uh, Tad uh, došu vārdu Rutskungam izteikt pāris noslēguma vārdus. Kolēģi, vai piekrītat manam ierosinājumam? Vai jūs dzirdējāt manu priekš, ie, priekšlikumu? Jā. Vai piekrītat? Jā, jūs nepiekrītat. Vai jūs tā negribīgi varētu piekrist? Jā, ļoti labi. Mēs parunāsim ar Rūtas kungu. Varbūt jums ir kādi noslēguma komentāri, pāris svarīgākie punkti. Jā, vispārīgāki komentāri, nu priecāšos atgriezties jūs komitējā, komitējā, lai sīkāk runātu par visām detaļām. Pirmkārt, mēs visi piekrītam, ka ir nepieciešama holistiska pieeja migrācijai. Šodien koncentrējos uz atpakaļ uzņemšanu, un tas bija tādēļ, ka tas ir tikai viens no pilāriem uh, Un es nedomāju, ka jums vajadzētu apvainot par to, ka nedomāju par citiem pilāriem. Un jūs nevarat komisiju apvainot par to. Es vienkārši šodien izvēlējos koncentrēties uz to. Otrakārt, jautājums, kas mani personīgi aizskāra, tas, ka mēs ignorējam nāves gadījumu skaitu vidusjūras centrālajā daļā, var apgalvot visam droši, ka mēs to neignorējam. Tas, kas tur notiek, ir briesmīgi, bet uh, ir jārunā pilnīgi skaidri, ka cilvēku plūsma, kas ierodās no vidusjūras, cent, vidusjūras centrālo maršrutu, tad šie cilvēki pēc nacionālitātes at, atšķirās no tiem cilvēkiem, kas ieradās pa Egejas jūru. Es nevēlējos salīdzināt abas šīs cilvēku grupas. Uh, un daudzus citus jautājumus. Tos mums vajadzēs apspriest krietni detalizētāk. Es varu sniegt jums precīzi datus par Ķīnu, par Somāliju. Varam aplūk, apspriest visu šos dažādos elementus, bet es pilnīgi noteikti esmu gatavs ierasties vēlreiz jūsu komitejā un diskutēt tālāk gan par atpakaļ uzņemšanas politiku kopumā un par vienošanos ar Afganistānu. Paldies, Rūtas kungs, saka priekšsādātājs. Afganistānas jautājumu ieplānosim pēc iespējas ātrāk, pēc tam, ka būšu apsprēdies ar Rūtas kungu. Kolēģi, tagad mums būs neliels, neliels pārtraukums un pievērsīsimies nākamajam punktam. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin on point seven, which is our exchange. Tagad kolēģi pāriem pie darba. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Francijas iekšlietu ministru Bernārdu Kazanovu. Esam priecīgi, ka viņš ieradies pie mums komitejā. Kā jums zināms, Kazanov kungam ir bijušas ciešas saites ar šo komiteju diskusijās par pasažieru datu reģistru, kad viņš tikās individuāli ar parlamentu locekļiem veltīja laiku, lai tiktos ar uh, koordinatoriem. Šīs bija ļoti smags laika posms. To piemin tādēļ, jo viņš ir viens no ministriem, kas nepārtraukti ir uh, sadarbojies ar Eiropas parlamentu par uh, acīm redzam ļoti pretrunīgiem jautājumiem. Vismaz viņš ir veltījis laiku šai rīcībai, un to mēs ļoti augstu novērtējam. Un šodien mums ir iespēja pārunāt ar viņu kopā aktuālo situāciju saistībā ar šiem jautājumiem. Mums ir arī attiecīgs konteksts. Šodien mēs runājam par cīņu pret, par šo ziņojumu, kur balsojam par cīņu pret terorismu, par Schengens eh, robežu kodeksu. Un, protams, ka runājam arī par situāciju Kalī, Kalē. Nu, tādi uh, viegli jautājumi, ar ko jūs nodarbojaties, taču par šiem jautājumiem mēs eh, diskutējam mūsu komitejā un mēs uzskatām, ka būtu labs uh, mirklis, lai apvienot, apmainītos ar viedokļiem ar jums. Mēs zināms, ka jums ir ļoti ciešas attiecības ar mūsu komitejas locekļiem. Paldies par to, paldies, ka esat šeit ieradies. Un Domāju, ka sāksim ar apmēram 15 minūšu garu ieguldījumu no jums, un tad uzdosim jautājumus Vēlreiz sveicu jūs šajā komitejā. Lūdzu, vārds jums. Euh, euh, Priekšādātāji, godātā parlamenta vicepriekšādātāji, godātie komitejas deputāti. Pirmkārt, gribu teikt no sirds paldies par to, ka jūs ļāvāt man šodien ierasties šeit un man jau ir bijis iespēja, bijusi iespēja jūs uzrunāt vairāk kārt pēdējo gadu gaitā, it īpaši pēc traģiskajiem notikumiem 15. gadā Parīzē. Jūs toreiz arī mani viesmīlīgi uzņēmāt, lai mēs kopīgi varētu apspriest jautājumus, kas jau ilgi ir bijuši svarīgi manā kompetenču lokā. Un te es domāju par pasažieru datu reģistru, tāpat arī uh, par ārējo robežu kontroli. Un priecājos, ka lūk atkal varu būt šeit un runāt par minētajiem jautājumiem šodien. Iesākumā ja gribu teikt paldies visiem parlamenta deputātiem un jūsu komiteju par izrādīto solidaritāti mm, manai valstī šai ļoti sarežģītajā laikā, kad mūs skāra teroristu uzbrukumi gan 2015. gadā, gan šī gada vasarā. Es domāju par Nīcas traģēdiju un abu policistu slepkavību Niemvielā. Tātad kopumā bojā gājuši ir apmēram 130 cilvēki. Teroristu uzbrukuma rezultātā 900 cilvēki tikuši ievainoti šādu teroristu uzbrukumu rezultātā. Tātad tas tiešām ir uh, tāds mm, smags jautājums. Un arī daudz citas Eiropas valstis, protams, ir piedzīvojuši traģiskus teroristu, teroristu uzbrukumus. Mēs augstu vērtējam jūsu atbalstu, un, kā jau arī jums stāstīšu, augstu vērtējam arī to, ka Eiropas parlaments uh, apspriež tēmas šeit Eiropas iestādēs, trilogos un citur ir uzņēmies iniciatīvu virzīt uz priekšu virkne tādu tēmu, kas mūsuprāt ir steidzams. Tāpat laikā mums ir jārisina gan krī, terorismu krīze, gan arī migrācijas krīze. Ar eh, vairāki simti tūkstoši cilvēki turpina ierasties eh, Eiropas Savienības teritorijā tie ir migranti, kuru starpā ir tādi, kas vēg eh, no vajāšanas, no uh, vardarbības, no izmisuma, un viņi ierodas lūk Eiropas Savienības teritorijā. Tā, protams, ir svarīgā problemātika, un tās ir jāspēj nošķirt, bet ir arī, zinām, elementi, kas tajās pārkrā, pārklājas. Tas pats attiec arī uz politiskajiem virzieniem šajā jomā. Mēs nedrīkstam eh, šīs tēmas likt vienādos svaru klausos, bet jābūt ļoti uzmanīgiem arī uz tām niansēm, kas saistīts lūk ar drošības aspektiem, un eh, tas jāskata visu šo cilvēku ierašanās kontekstā. Un vienlaikus domājot arī par drošību viņu izcelsmes valstīs. Un tātad pirmkārtām steidzami, steidzami jārisina terorismu krīze un migrācijas krīze. Nevaram turpināt tikai nākt klē ar deklarācijām un rezolūcijām. Mums jāspēj arī strauji rēģēt, jāspēj rēģēt strikti, pārliecinoši. Uh, nākt klajā ar konkrētiem mēriem un pasākumiem, parādot, ka Eiropas Savienība var rīkoties efektīvi, eh, raugoties ar šiem izaicinājumiem, kas nodarbina arī mūsu pilsoņu prātus. Ir izstrādāta ceļu karte, ko lika priekšā Bratislavas eh, Eiropadomē un dāmas un kungi. Tas ir vienīgais veids, kā varam pārliecināties, ka pilsoņi jūtas droši, jo viņi, jāsaka, zināmā mērā, vismaz daudzi no viņiem apšauba uh, Eiropas spēju rīkoties un apšauba ēs politikas. Un mums ir jādomā par šo distanci, kas radusies starp ēs politiku un pilsoņiem. Šī iemesla dēļ mums nepieciešams virzīties uz priekšu. Eiropas Savienība varēs šo izaicinājumu atrisināt tikai tad, ja visas iestādes spēs rīkoties ar vienādu atbildības izjūti. Eh, dialogs būs atvērts, pārskatāms starp padomu komisiju un parlamentu. Uh, Un no šī skatu punktu raugoties, um, šī pārskatāmība ir ārkārtīgi svarīga. Konkrēti mēri turklāt ir jāpieņem koplēmuma procedūrā un jā, jānorisinās konstantam dialogam saskaņā ar līguma prasībām. Manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā nonākt pie līdzsvarotas politikas. Uh, Bet kā Vācijas, Francijas iekšlietu ministrs, man šeit ministrs jāsaka, es uzskatu, ka šis institucionālais dialogs ir jāvirz uz priekšu tā, straujāk, ir jā, šim jābūt tiešam dialogam. Un tā tas eh, nu, arī notika 15. gada februārī gribu vērst arī jūsu uzmanību to, cik steidzami ir rīkoties šajā jautājumā jo katru dienu konstatēju, ka visi tie jautājumi, ko mēs risinām, ir ārkārtīgi nopietni. Esmu pārliecināts, ka es iestādes var rīkoties atbilstīgi un strauji, un virzīties uz priekšu ir ļoti nozīmīgi. Uh, 18, šajos 18 mēnešos esam uz priekšu jau pavirzījusies, tas ir labs, eh, labs rādītājs. Gribu teikt paldies parlamentam par viņu virzītāju spēku, un it īpaši gribu teikt paldies jūsu komitejai par tiem pirmajiem rezultātiem, ko jums izdevās sniegt, sasniegt. Pirmām kārtām nepieciešamība pilnībā nodrošināt Eiropas ārējo robežu drošību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu aizsargāties no terorismu draugiem un lai labāk arī pārvēl, pārvaldītu migrācijas plūsmas, kas pēdējos mēnešos ir samazinājušās. Jo, protams, ka um, rudens un ziemas periodā vidusjūras uh, maršruti tiek izmantoti arī mazāk. Bet nu, mums tādā pašā garā ir jāpā, jāturpina, jāpārliecinās, ka ir arī brīva pārvietošanās eh, eh, Eiropas Savienības ietvaros, tā lai šie principi tiktu atbilstīgi ievēroti. Šajā jomā pieņemti vairāki mēri. Tāpat arī priecājos, ka pagājušajā gadā mums izdevies panākt vienošanās par eh, pasažieru datu reģistra direktīvu avio sabiedrībās Eiropas līmenī. Es atceros, ka tad, kad runāju ar jums 15. gada februārī par šo jautājumu, vēl bija ļoti daudz neskaidrību un eh, nebija tādas vienprātības par šo jautājumu. Citi teica, ka tas došot kaut kādu drošību Eiropai, citi bija pret to, bet katrā ziņā bija aktuāls jautājums arī par personas datu aizsardzību. Šķiet, ka pie no, rezultāts, pie kā esam nonākuši atbilstīgs, nu tagad jāturpina rīkoties tālāk. Visām dalību valstīm šis PDR nu, tiesību akts ir jāīsteno. Mēs esam, piemēram, jau izveidojuši ietvaru PDR esam izveidojuši tāpat arī struktūru pasažieriem, lai darbs varētu norisināties atbilstīgi. Bet kas attiecas uz iekšzemes lidojumiem un čarter lidojumiem, tad šeit ir dažādas opcijas iespējams. Un arī šeit jādomā par attiecīgajiem mēriem Otra lieta, ko gribēju pieminēt, ir Frontex darbība, Eiropas atjaunotā spēcinātā robežu aģentūra. Šī aģentūra ir piešķirti budžeta līdzekļi papildus apmēros. Ir um, vairāk darbinieku piešķirti darbībai, tā rezultātā, nu, lūk, sešu mēnešu laikā redzam, ka darbs ir vizies uz priekšu. Francija ir lielākais ieguldītājs, Eh, Frontex darbībā, un Francija arī turpinās mobilizēties, lai pārliecinātos, ka šī aģentūra saņem visus vajadzīgos līdzekļus savas misijas īstenošanai. Man jau vairāk kārt ir bijis iespēja mm, norādīt, ka mm, ka šī aģentūra ir nozīmīga arī ar eh, Vācijas kolēģiem par to esam runājuši un vēlamies pārliecināties, ka viņiem ir atbilstīgi darbinieki no dalību valstīm, līdzekļi, ka viņiem ir operatīvā koordinācija m, mm, efektīvi izveidota, lai varētu darboties uz vietas un kontrolēt robežas. Frontex, PDR, lūk, un trešā tēma ir Schengens kods. Mm, tas, protams, tieši saistīts ar ārējo robežu aizsardzību. Mums tā ir pri prioritāte, īpaši ņemot vērā, kādi draudi pastāv Francijā Kā jūs zināt, vairāk kā gads ir pagājis, kopš mēs pieprasījuši iekšējo robežu atjaunošanu pēc 15. gada atentātiem, un tas ir mērs, kas arī pašreizā kontekstā ir visai aktuāls. Turklāt mm, šis e, mērs būs spēkā līdz bridim, kamēr drošība neatjaunosies, un arī citām valstīm, ņemot vērā īpašo migrācijas plūsmu apjomu, tas varētu būt aktuāli. Un dalībvalstīm ir jāspēj šādās bezprecedenta situācijās atjaunot kontroli, bet vidējā termiņā mums ir jāspēj atjaunot brīvas pārvietošanās princips, lai eh, būtu vispārēja kohēzija Eiropas Savienībām. Un šī iemesla dēļ es gribētu to teikt, lai līdz, gribētu, lai līdz gala beigām šis jautājums par Schengens kodeksu tiktu pieņems, mēs varētu iziet uz kompromisu, un es zinu, ka komis, jūs komiteja jau to ir gatava darīt. Pirmais mērs šajā kontekstā ir tāds pozitīvs solis, bet par to vēl vajadzīgas diskusijas. Šis jaunais elements vēl nav pietiekams, lai reaģētu uz steidzamības situāciju Mums ir jāiet mm, vēl tālāk un straujāk. Francija mm, darīs visu, kas savos, kas ir viņas kompetencēs attiecībā uz drošību un migrāciju. Jau 18 mēnešus īstenojam ļoti spēcīgus pasākums, lai apkarētu šos draudus. Esam mobilizējuši policijas spēkus, militāros spēkus, tāpat arī informācijas uh, kampaņu, esam palielinājuši budžetu jaunajiem mēriem. ne, arī nesen par visiem šiem jautājumiem ir eh, parlamentāri iesnieguši jautājumus eh, attiecībā uz mūsu īstenotajiem pretterorismu pasākumiem. Mēs esam eh, saņēmuši arī atbildi Eh, no atbilstīgiem augstajiem komitejiem. Respektīvi, piemēram, inter, interneta vietņu administratīvo bloķēšanu vajadzības gadījumos. Zinu, ka, piemēram, nu, šāda veida rīcība ir vajadzīga, lai vērstos pret eh, vietnēm, kas izprata dažādas radikāla rakstura informācijas. Tāpat arī administratīvā policija saņēma papildus kompetences šādās ārkārtas situācijās. Es zinu, ka arī šajā komitejā jums noteikti varētu rasties jautājumi par šo ārkārtas situāciju. Ārkārtas situācija pieļauj papildus policijas administratīvos mērus. Un šie mēri lielāties saistīti ar administratīvām kratīšanām ehm, mājvietās. vietās un par šādu skatīšanas pieļaušanu bez attiecīgo administratīvo tiesnešu lēmumiem. Un Francijā, kā jūs zinat, šī sistēma ir citādāka. Parasti tiesnesim ir jāpieņem, administratīvam tiesnesim ir jāpieņem šāds lēmums. Un šī tradīcija, protams, ir saistīta ar ļoti senu vēsturisku dekrētu, un tāpat ir ap, nu, apšaubīti virkni citi eh, lēmumu attiecībā šiem administratīviem tiesnešiem un pašreizējo situāciju. Un tas, protams, eh, saistīts arī ar šo tiesnešu darbības kontroli, bet ārkārtas situācijā uh, ir pieņemti šie ārkārtas lēmumi, un tā rezultātā ir arī konfiscēts ļoti liels ieroču apjoms, ir aizturēti teroristi pagājušajā nedēļā. Vien, piemēram, arī um, tika, nu, bija šādi notikumi, tātad esam mobilizējuši visus spēkus arī šajā jomā. Priekšsēdētāji vēl pāris vārdos par migrācijas krīzi. Es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 ja mēs vēlamies atbilstīgi šo politiku īstenot, ja vēlamies uzņemt tos, kam ir tiesības uz patvērumu Francijā un kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība mūsu valstī, tad mums ir jābūt spējīgiem nosūtīt atpakaļ tos, kas, kam šāds patvērums nepienāks. šobrīd ārkārtīgi ilgs laiks nepieciešams, lai izskatītu patvērumu pieprasījumu. Tas gan ir saīsinājies un ir šim nolūkam paredzēta papildus līdzekļi. Vēlamies šādā veidā pārliecināties, ka tiek nodrošināts arī apdilcīgs jumts virs galvas eh, kamēr tiek izskatīts viņu patvērumu pieteikums, jo tam visam, protams, jānotiek atbilstīgi starptautiskajām uh, normām. Vidējais pat pieprasījuma izskatīšanas eh, laiks bija 24 mēneši, tagad 18 mēneši, un čet, mērķis ir 14, pēc tam 9 mēneši. Tāpat arī būtiski esam domājuši par patvēruma pieprasītājiem centru veidošanu. Esam izstrādījuši steidzamības uzņemšanas politiku. Uh, tā, tie par šāda veida centri paredzēti arī mm, tiem, kuru patvērumi vēl tiek izskatīti pieprasījuma izskatīšanās laikā. Francijā šobrīd risinās arī diskusijas par robežu jautājumiem un pārbaudēm uz robežām tiesību aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu šai ziņā. 50 tūkstoši cilvēku pie robežām ir nosūtīti atpakaļ kopš 16. gada tākuma, tātad um, šī politika darbojas. Esam ielaiduši valstī tos, kas ir, kam ir bijušas tiesības ierasties, un pārējie ir nosūtīti atpakaļ, vienlaiks ievērojot Eiropas tiesību aktus par kālē runājot, nu jau desmitiem gadu tur uh, Francijā. Ne tikai Kalē, bet arī citur. Esam piedzīvojuši migrantu koncentrēšanos. Šie migranti pārsvarā nonākuši tur eh, cilvēku tirgotāju darbības rezultātā, un viņi vēlas no, nonākt Anglijā. 80% no šiem migrantiem ceļo cauri Eiropai. Mēs, protams, nevēlamies, lai viņi grupētos kalē, tāpēc 20% no šīs apmetnes esam nojaukuši. Nu, šobrīd piedzīvojam jau, nu, pa, esam sakoncentrējuši tur policijas un citus spēkus, lai turpinātu šos eh, cilvēku tirniecības tīklus izjaukt. Mēs turklāt vēlamies, lai tie, kas patiešām vēlas nonākt Lielbritānijā un kas ir no, nu, iztērējuši mazīgas naudas summas um, šādiem nolūkiem, lai, bet nevar nonākt Lielbritānijā, lai viņi saņemtu kaut kādas tiesības. Uh, esam parakstījuši arī konvenciju um, par migrantiem, kas ir vērsta pret migrantu nokļūšanu Lielbritānijā. Uh, Un šī konvencija mēs ievērojam. un esam, nu, tā vietā, lai atstātu viņus šo tirgotā rokās, mēs esam mēģinājuši pārliecināties, ka viņi pieprasa patvērumu Francijā, bet nevēlamies, lai viņi atrastos kā, lai vēlamies, lai viņi būtu citos apmešanās centros, bēgļu apmešanās centros, kuros ir atbilstīgi dzīves apstākļi, un tāpēc pieņēmām lēmumu viņus pārvietot ir vairāk par 400 šādu bēgļu uzņemšanas centru, kas ir gatavi uzņemt 13 tūkstošus eh, no kalē, tostarp arī nepilngadīgos, bez pieaugušajiem, bez pavadoņiem. Un, un tad ir arī nepilngadīgo pieprasījumu, ko izskata Lielbritānija šobrīd. Dublinas tiesību aktu piemērošanas rezultātā. Francija ir uzņēmusies, kā jūs teicu, uzņemt 3, 13 tūkstoši savos orientācijas centros un īstenot patvērumu procedūras attiecībā uz 11 tūkstošiem eh, nepilngadīgo. Lielbritānijas eh, varas iestādēm esam lūguši piedalīties šajos centienos, jo ir tādi tiešām, kas vēlas tikai doties uz Lielbritānu un nevēlas palikt Francijā un lielākoties tie šobrīd atrodas šeit bet viņi nevēlas pieprasīt patvērumu šeit, bet te runājam par nepilngadīgiem bez pavadoņiem. Un ja viņiem ir kaut kāda saiknes ar Lielbritāniju, nu tad viņi tādā gadījumā ir jānodod Lielbritānijas varas iestādēm. Gribu teikt paldies īrijas varas iestādām, lai arī viņiem nebija nekāda pienākuma šai kontaktā, bet viņi nobalsoja par tiesību aktu, kā rezultātā 200 šādu mazgadīgo tiks uzņemt turpmākajos mēnešos īrijā. Pāris vārdos par Grieķijas notikumiem un pārvietošanu. Francija vēlas, lai pārvietošanas process darbojas atbilstīgi Mēs esam arī pirmā valsts, kas deva savu ieguldījumu šai procesā un esam uzņēmuši lielāko daļu no pārvietotajiem pēdējā laikā, tāpēc vēlamies, lai šis darbs turpinās solidārā veidā Eiropā. Par skaitļiem runājot, var jums dot konkrētus skaitļus. Mēs esam uzņemši um, vairāk kā 4000 cilvēku un vairāk kā 35% no Grieķijas pārvietotojiem cilvēkiem ir ieradušies Francijā. Tātad es gribu teikt, ka Francija pilda savu lomu, un tā to arī turpinās. Vēl gribu atsaukties uz vairākam lietām. Pirmkārt, vīzu liberalizācijas jautājums ar drošības klauzulu. Ja nav drošības klauzula šajā gadījumā, tad tādā gadījumā mēs nevaram ļaut šai politikai attīstīties bez jebkādas kontrolas tālāk. Tas apdraudēs brīvas pārvietošanas principu arī Eiropā iekšēji, un tāpēc mēs vēlamies, lai drošības klauzula tiktu iestrādāta, kā viens no priekšnosacījumiem, lai šādus mērus varētu pieņemt attiecībā uz vīzu liberalizāciju valstīm, kas to pieprasa. Mēs atbalstām ETIES priekšlikumu, tas, mūsuprāt, iet pareizajā virzienā, un tā parakstīšana dotu lielu labumu sekas. Ja runājam par terorismu risku, tad tādā gadījumā jāatceras arī pie ārējām robežām. Jo pie visām robežām ir cilvēki, kas izmanto ļaunprātīgi mūsu nosacījumus, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Tāpēc tādējādi pakļaut mūs milzu riskiem ilgtermiņā tas var apdraudēt politikas, ko īstenojam gadu gaitā attiecībā uz brīvo pārvietošanās telpu. Vēlamies apkarot terorismu un darīt to aktīvi. Vēlamies, lai šīs direktīvas um, savā starpā ir saskaņotas. Te esam dzirdējuši arī par IMCO komitejas darbu attiecībā uz ieročiem. Uh, Lai gan šeit, ka šobrīd ir visai liela elastība un brīvība attiecībā uz ieroču izmantošanu, nesāšanu un turēšanu. Visi šie izņēmumi valstīm tiek, protams, zināmā mērā vienmēr attaisnota, bet drošība būs spēcīga tad, ja šādu ir, ir iz, izņēmumu būs mazāk. Jo šāda veida ieroči, protams, tikko tie kļūst plaši izplatīti, var radīt tālāk draudus nokļūstot teroristu rokos. Tur man, protams, sakāmā vēl ir ļoti daudz, bet es domāju, ka arī jautājumos parādīsies zināmas tēmas, tāpēc varbūt mēs varētu vispirms īstenot debatas. Much, minister. Liels paldies, ministrs kungs! Paldies par šo plašo prezentāciju. Tiešām augstu novērtējam jūsu klātbūtni šodien. Un patiesībā katram deputātam šodien ir eh, uzdodams jautājums. Gribēju pārbaudīt vēl sarakstu, vai varam to noslēgt. Gribu tikai brīdināt, ka mums ir kādi 13, 14 jautājumi, tādēļ lūdzu kolēģi ievērojiet. Tātad viss ir iekļauts sarakstā. Ik viens. Kolēģi, lūdzu viena minūte jautājumu uzdošanai. Un tad dzirdēsim atbildes no ministra kunga. Nu, mazliet vairāk par vienu minūti, ja tas nepieciešams. Un Žerār, jā, Frančodu, viss skaidrs. Kolēģi, uh, Mums eh, vidū nav visi koordinātori, tādēļ došu vārdu, kā cilvēku pieteicās Dievs Demēra kungs, lūdzu. Jūs esat pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministru kungs. Paldies, ka jau vairāk kārt esat viesojies pie mums komitejā. Sākumā vēlos paust jums uh, manu solidaritāti un līdzjūtību. Līdzjūtība saistībā ar franču drošību, tāpat arī eiropiešu drošību. Taču šodien gribu koncentrēties uz vienu atsevišķu jautājumu, par kuru pastāv blokāda Francijā. Tas ir ļoti specifisks jautājums. Esmu referents vīzu politikai, vīzu atcelšanas mehānismam saistībā ar savstarpējīgumu Un nu, sastībā ar to man ir pāris jautājumi, kas varbūt ir pašsaprotami, taču gribētu tos uzdot. Kā ziņojuma referents, es pārstāvu parlamentu kā līdzlikumdevēju, man ir tāda sajūta, ka padome īsti nesadarbojas. Ko jūs par to uzskatāt? Tad otrkārt šis atcelšanas mehānisms. Nu, tiek sarunas trialogam. Es piedalīšos tajās, runāšu ar konkrēto padomas prezidentūru, sadarbojos ar kolēģiem no parlamenta, uzklausu visus, visas dalībvalsts, visus, kas ar mani grib runāt, taču vest sarunas, to es darīšu tikai padomas prezidentūru, jo nevar vienkārši pārstāvēt vienas valsts eh, ģeniālo ideju, lai atceltu blokādi, kāda mums pastāv. Nākamais jautājums arī saistībā ar šo atcelšanas mehānismu. Ar to ir saistīta vīzu politika saistībā ar tādām valstīm kā Ukraina, Kosova, Gruzija un tā tālāk. Un ja mums šodien izdosies panākt vienošanos, šī nedēļa ir ļoti būtiska. Un šeit ļoti atklāti un godīgi vēlos ieskicēt šādu scenāriju. Ja šodien negūsim, šonedēļ negūsim scen rezultātu, tad šo trešdienu būs tikšanās ar kolēģiem, kad balsosim. Ja Francija atcels blokādi, tad ceturtdien no rīta mums būs balsojums un iespējams, ka decembrī šis jautājums nonāks plenārs sesijā. Ja Francija piekrīt, tad šis būs pozitīvs scenārijs. Ja Francija pretosies, tad notiks šāds scenārijs. Mēs balsosim par sākotnējo ziņojumu bez deleģētiem tiesību aktiem. To vēlas parlaments. Un ar to mums būs noslēgts pirmais lasījums. Ar visu cieņu un uh, ļoti lielu nopietnību gribu lūgt jums atcelt Francijas blokādu. Paldies, kolēģi, lūdzu cenšamies ievērot šo vienas minūtes runāšanas laiku un izteikties, tā teikt, maigāk. Sipels kundze, lūdzu, Birgit Sipel. Es centīšos, eh, izteikšos vācu valodā. Ministra kungs, jūs pieminējāt ārkārtas situāciju, stāvokli tas uh, ir tāds tikai tad, ja tas paliek ārkārtas, un Francijā tas jau darbojas ilgu laiku, vai ir kādi plāni izbeigšu ārkārtas stāvokli, un otrkārt jūs pieminējāt to, ka tika iegūti ieroči, tika apcietināti vairāki uzbrucēju plānotāji. Vai jūs varat pateikt, cik daudzas personas kopš ārkārtas stāvokļa pasludināšanas tikušas apcietināts, cik ir atlaistas brīvībā, pret cik, um, cik ir uzsāktas lietas un cik personas tika reāli nosodītas uh, saistībā ar terorismu. Tas būtu interesanti zināt. Un runāt par ieročiem, būtu interesanti uzzināt, kāda veida ieroči tika atklāti un cik daudz. Mani mazliet mulsināja jūsu komentāri par Frontex. Manuprāt, mēs visi varam piekrist tam, ka mūsu robežas ir jākontrolē, taču mums ir eh, zināms arī atziņas, ka līdz šim nav izdevies saistībā ar jauno Frontex aģentūru piekrasts un robeža aizsardzība, nodrošināt uh, attiecīgo personālu, kas ir nepieciešams. Šeit bija paredzēts, ka dalībvalstīm bija jānodrošina personāls robežu kontrolē Grieķijā. Visas valstis to vēl nav īstenojušas, un šajā sakarībā man ir tāds jautājums. Kā es, es to tā sapratu, bet varbūt tas, tā ir problēma ar tulkojumu, bet ko tad uh, īstenos manevri ar Frontex. Kas šeit ir paredzēts? Kāds ir šo manevru mērķis? To es īsti nesaprotu. Un pēdējais jautājums par Kalē. Ir ļoti labi, ka šī nometne ir iznīcināta. Jūs pats pieminējāt, ka jau gadu desmitiem šī nometne pastāvējusi un noteikti būtu liederīgāk parūpēties par šiem cilvēkiem agrāk, nevis uh, paļauties uz viņu teikto, ka viņi vēlas eh, nokļūt apvienotā karalistē, bet piedāvā citas alternatīvas. Un tagad mans ir jautājums, kādi vēl pasākumi papildu šīm izmitināšanai citur tiek īstenot, lai novērstu to, ka iespējams izveidosies jauna nometne. Un vai pastāv arī spēcīgāki kontakti ar apvienoto karalisti, lai vismaz tās personas, kurām ir tiesības uh, tur nokļūt, lai apvienotos ar ģimeni, tiešām arī nokļūt Lielbritānijā. Paldies, Cecīlija Vikstrom. Paldies, priekšsēdētāji, sveicu ministra kungu. Jūs esat rīkojušies ļoti proaktīvi atbildot uz Eiropas Sanības drošības vajadzībām pēc šiem šausmīgajiem uzbrukumiem jūsu valstī. Francija ir bijusi pirmajās frontes rindās, lai tiktu pieņemts attiecīgi likums saistībā ar šiem problēmām, pat ja mūsu grupā nav vienmēr jūs atbalstījuši, ir pauduši dažādas balžas, arī saistībā ar efektivitāti, taču, kā jau jūs pieminējāt, migrācijas situācija ir tāda problēma, ar ko mums kopā ir jātiek galā. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju Dublinas regulas, kā Dublinas regulas referentu. Jūs koncentrējaties uz atgriešanas politiku un kontrabandistiem, taču, kad runa ir par solidaritātes mehānismu, kas ir paredzēts komisijas priekšlikumā, solidaritātes elements, ko mēs devam par automātisko pārvietošanas mehānismu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to un Francijas eh, ieguldījumu un vēlmi apstiprināt šo kopīgo pieeju. Esmu pārliecināta, ka Francija var būt viens no galvenajiem dzinējiem šajā jautājumā. Mēs zinām, ka pastāv cieša sasaiste starp situāciju, kas, kur tikai dažas dalībvalstis tagad uzņemas eh, atbildību, un uh, nepieciešamību saglabāt Schengenas zonu. Mums ir nepieciešama atvērta Schengenas zona bez robežu kontrolēm. Mana kolēģa Sipels kundze jau pieminēja ārkārtas stāvokli un attiecīgos noteikumus, un pirmo reizi kopš tā pieņemšanas tikai trīs valstis, kas ir Eiropas, pa, Eiropa padomis loceklis, atkāpjas no cilvēku tiesību hartas, tā ir Turcija, Ukraina un Francija. Nu, tas ir iespaidīgi. Un gribētu dzirdēt detalizētāk. Jūs to pieminējāt, taču neatbildēt uz galveno jautājumu - tiesiskumu jautājums. Vai citādi runājot, iepriekšējas uh, eh, juridiskās kārtības eksistēšana. Būtu labi, ja jūs varētu paskaidrot sīkāk šeit. Un noslēgumā mēs dzirdam jaunumus saistībā ar Francijas valdības izveidošanu turpmākajās dienās, un es novēlu jums vislielākos panākumus un veiksmi, neatkarīgi no tā, kas notiks. Paldies! Lai nu kas notiks, mēs nevaram viss izteikties trīs minūšu garumā. Citādi ministram nebūs iespēja dot atbildes. Veržā kundze. Ministra kungs, sveika un paldies, ka esat ieradies. Es vēlos pievērsties migrācijas jautājumam, atgādinot kolēģiem, ko Franciju tik eh, īpaši neskāra šī migrācijas krīze, jo 15. gadā tikai pāris tūkstoši vairāk uh, bija šo pieprasījumu pieprasījumu salīdzinām ar samazinājumu 2014. gadā. Un mm, Francija ir tā, kas piedāvā vismazāk tiesību patvērumu meklētājiem. Un tāpēc eh, ņemot vērā šos 30% eh, uzņemto pārvietoto bēgu, šeit būtu augstu jāvērtē Francijas centieri. Manuprāt, eh, visi tie skaitļi kas mums ir priekšā, būtu jāskata attiecībā pret Fran Francijas iedzīvotāju skaitu, pret valsts iedzīvotāju skaitu, un galu galā Eiropas eh, Francijā ir ļoti daudz iedzīvotāju, un tā jāskata ir šie skaitļi. No tā izriet arī mani jautājumi par situāciju, ka lai es nepiekrītu jūsu optimistumam, ministra kungs. Uh, Jūs man 25. oktobrī atsūtījāt vēstuli, izklāsot situāciju ar mazgadīgajiem. Es domāju, ka daudzi mm, solījumi gan tika izteikti, nu, piemēram, lūkupas ģimenes atpaļ, apiešana, atkal apvienošanos un tā tālāk, bet nešķiet, ka šie solījumi tiktu ievēroti. Un daudzi no šiem nepilngadīgajiem faktiski ir tāpat kaut kur mm, aizbēguši daudz turklāt sasto, sastops ar problēmām attiecībā uz iespēju iesniegt patvērumu pieprasījumu. Viņiem atkal jāizdara visi šie papīri, daži tiek aizturēti, mm, lai noskaidrotu, viņi ir pakļauti Dublins tiesību aktiem vai nē. Visbeidzot, ministru kungs, piemērs, jūs noteikti par to jau esat dzirdējis, esmu jums to teikusi jau iepriekš. Uh, šī Sudānas, šī Sudānas pilsonis no Dienvidu Sudānas. Mm, šis pilsonis izmantoja NVO starptautisko organizāciju um, atbalstu, vēlējās palikt Eiropā, tika nosūtīts atpakaļ, neskatoties uz to, ka pret viņu tur vērsta vajāšana. un šādā veidā cilvēktiesības tiek pārkāptas. Un visi šie nepilngadīgie bez pavadoņiem arī tiek atstāti savā vaļā. Un neviens viņiem negrasās palīdzēt. Oui, merci, monsieur le ministre. Paldies, ministra kungs. Paldies, ka esat ieradies. Jūs runājat par ļoti daudzām tēmām. Nu, patvērumu politika, nu tā ir viena lieta, zināmas, gan, nu, iebildes man ir pret jūsu politiku šai jomā, tāpat arī bēgļi, tad pusautomātsko ieroču aizliegums, un pie, bet piekrītu jūsu idejai par vīzu liberalizāciju un nosacījumiem, par ko jūs runājāt. Bet viena tēma, ko gribētu pieminēt šajā īsajā laika sprīdī, respektīvi, ka Francija vajadzētu rādīt paraugu. Pirmais jautājums par terorismu runājot. Cik atentātu pagājušā gadā noticis saskaņā ar jūsu datiem Francijas teritorijā otrām kārtām? Mani interesē arī um, mēģināt cik ir identificētu Sīrijas cīnītāju, identificēts atgriežamies Fra Francijā. Uh, Trešām kārtām Eiropols nesen norādīja, ka Sīrijas bēgļu grupas, nu, esot piedzīvojuši infiltrēšanos no šādiem džihādisku cīnītājiem. Un kādas ir jūsu aplēšai ziņā? Un pēdējais jautājums, jūs pieminējāt PDR, kas, protams, bija pakļauts plašām debatēm šeit Eiropas parlamentā. Francijas presē nesen tika teikts, ka esot notikusi kavēšanās ar šo PDR pievēr, piemērošanu, salīdzinām, piemēram, ar Lielbritāniju, kur tas tika īstenos salīdzinoši ātri. Tātad, kādas jūsu aplīses, kāda skaidrojuma šā, šāda veida kavēšanās um, gadījumiem? Paldies. Thank you, Mr. Dupree, please. Dupree, kungs. Uh, merci, monsieur le ministre. Ministrungs, paldies. Paldies, ka ieradāties. Man ir pāris jautājumi par PDR. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka jāizdara spēcīgs spiediens, straujāk jāizteno šis tiesību akts. Un, manuprāt, ja Francija to visu sakārtos, tad būs tik un tā tikai trīs valstis, kas to būs sakārtojušas. Es domāju, ka tur ir jārīkojas straujāk. Nākamais jautājums. L'article 7 du Code Schengen. Vous... Schengens kodeks. Jūs iestāties par sistemātiskām kontrolēm, bet eh, tiesībaks, par ko mēs runājām, paredz iespēju mm, sešus mēnešus eh, saņemt izņē, nu, at, izņēmumu statusu, un tas var tikt pagarināt līdz 18 mēnešiem. Tas tomēr ir eh, diezgan īpatnējs veids, kā to formulēt, jo kā tad var noteikt šādu veidu kritērijus ārkārtas apstākļos? Tālāk par identitātes kartēm, kas ir faktiski visbiežāk viltotais eh, personu apliecinošais dokuments. Un ir taču tādi, tādas ID kartes, kur pat nav šī vieda čipkarte iekšā. Uh, Kā tas var būt, ka Francijā, kas ir tik attīstīta valsts, mēs nevaram nodrošināt čipkartes iestrādāšanu par ieročiem runājot? Nedomājiet, ministra kungs, ka mēs šeit esam kaut kādi bezatbildīgi demagogi vai kaut kas tam līdzīgs attiecībā uz aut pusautomatiskiem ieročiem. Bet vai šie teroristi izmanto šādus ieročus vai ir tādi pierādījumi? jo lielākoties izmantotie ieroči taču pilnībā tika iegūti melnajā tirgu, nu tā tad nelegāli. Mums ir vajadzīgi kaut kādi pierādījumi, lai mēs aizliegtu šādu ieroču oficiālu, legālu nēsāšanu, jo galvā tad mēs pieņemsim tiesību normu, kuras efektivitāti mēs nevaram pierādīt. Anna Gomes, please. Anna Gomes, lūdzu. Priekšādātājiem paldies. Es, protams, vēlos būt solidāra, bet nevaru jums daudz kur piekrist. Piemēram, PDR čarter lidojumi, iekšzemes lidojumi un tā tālāk. Bet kas ar privātajiem lidojumiem? Vai jūs varat apliecināt, ka, piemēram, nu, kaut kur Nicā vai, piemēram, man, pie manis Portugālē šie privātie lidojumi tiek kontrolēti, uh, Mm. Piekrītu jums tajā, ka jākontrolē ieroči un šī piektā direktīva jāpieņem attiecībā uz naudas atmazgāšanu, bet ir vajadzīgs vairāk vēl citu elementu, citu tiesību aktu. jo šobrīd mūsu rīcībā ir ļoti mazi instrumenti, nu, piemēram, šīs priek priekšakmaksas kartas. Un kas notiek ar um, šīm robežu apsardzēm. Šķiet, ka tie, tās tiek sargāts tikai pret nabadzīgiem migrantiem, bet kas tad tad, ja ir pietiekami liela korupcija un ir līdzekļi un tā tālāk, tad šā rezultātā, šādas darbības rezultātā var dabūt vīzu un nezinu kas, vai te nevajadzētu šādā veidā cīnīties pret, par robežu drošību. Uh, Un ja nav legāla, juridisku drošu veidu, kā imigrantiem iekļūt valstī, vai tad nav tā, ka mēs faktiski pat barojam šo cilvēku tirzniecības uzņēmē darbības modeli? Un visbeidzot, mēs Mēs taču nepiedāvājam mājokli teroristiem, tad, kad piedāvājam mājokli nepilngadīgiem. Mēs te runājam par bērniem. Viņu situācija Grieķijā vienkārši traģiska. Un par radikalizāciju runājot, vai ir patiešām izstrādāta reāla programma, kas ļautu cīnīties pret radikalizēšanu, piemēram, cietumos? Es nezinu, es par to neesmu informēta. To, to mention... Paldies, gribēju tikai pieminēt ministru, ka šis jautājums saistībā ar šo bēgšanas hartu šiem čārteru lidojumiem, ka mēs šeit strādājam pie dokumentu, lai jums tas būtu skaidrs. Intvelds, kundze nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināt, ministrs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Sofija Infelda acīm redzot ir jums, nu, tāds murgs un biets, spriežot pēc visa. Uh, Eh, pēc plašiņas līdzakļiem spriežot. Man ir jums ir daudz jautājumu, ko vēlos uzdot par PDR direktīvu. Man jāsaka, visai pārsteidz eh, spiedziens, kas tiek iz, tik izdarīts uz Eiropas parlamentu, bet pēc tam, tagad, kad ir noticis balsojums parlamentā, vairs nekādas steidzamības nav ar šī dokumenta īstenošanu. Es labprāt gribētu saprast, kāpēc tas tā. Otrs jautājums. Visi jau sen zina, ka reālā problēma ir nav privāto datu trūkums, bet gan informācijas apmaiņa. Tā ir tā lielākā problēma, un es labprāt gribētu saprast, vai vismaz vairāk uzzināt par to, kādas debatas norisinās šai kontekstā padomē. Vai tiek izdarīts spiediens arī uz citām dalību valstīm, lai uzlabotu apmainīšanos ar datiem un informāciju? padarot šādu datu apmaiņu par obligātu, tā kā to prasa mana politiskā grupa. Un pēdējais, priekšpēdējais jautājums. Jūs droši vien jau zināt par personas datu noplūšanu Eiropolā 700 lapuses, um, kas saistītas ar terorismu apkarošanu, acīm redzot dalībvalsts jau gadiem zina, ka tas tā ir noticis, un tas man tiešām pārsteidz. Uh, Pie tieši par to jau mēs arī runājam, kad runājam par informācijas apmaiņu, tam jānorisinās droši. Jūs esat atbildīgs arī par sabiedrības brīvību, un te gribu aicāt, vai, sabiedri, vai Francijas valdība ir, ir gatava atbalstīt, un vai uzsāk debats ar Eiropas parlamentu par demokrātiju un tiesiskumu paktu, kas pirms diviem mēnešiem tika pieņemts, lai virzītu uz, virzītu uz priekšu šo jomu. Paldies! Thank you. Uh, Madam Jolie, please. Žalī kundze tālāk. Paldies priekšādātāji. Paldies ministram par ierašanos. 30. oktobrī sagatavojāt plašu dokumentu, kur runājāt uh, par eh, digitalizāciju, par eh, pirkstu nospiediem, tātad tūkstošiem cilvēku, vai jums nešķiet, ka šāda veida tiesība akts pārkāpj Eiropas Savienības pieņemtos tiesību aktus attiecībā uz datu aizsardzību vai vismaz samērīgumu šāda veida gadījumos? Vai tad nav vienkāršāk risinājuma, lai apkarotu krāpšanu, nu, kā piemēram vietkārte uz, nu, kā čips uz identitātes kartes? Vai jūs esat izpētījuši arī šādas citas iespējas? Un visbeidzot, ka kā francūzietei man jāsaka nešķiet apmierinoši er, tas, ka Erdogans. Uh, var atsaukties uz Francijas ārkārtas situāciju, lai pamatotu ārkārtas un komandantu stāvokli Turcijā. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šo lietu. Lielas paldies. Vienbergs kundze tālāk. Tak, herr minister. Ministra kungs, labdien. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur jābaidās no jauniem terorismu uzbrukumiem, tas ir šausmīgi. Un tā nebija tā pamata ideja, kad vēlējamies brīvu pārvietošanos un atvērtību Eiropas Savienībā, taču, diemžēl, mēs tagad dzīvojam šādā realitātē. Un Francijā es jūtos daudz drošāk nekā citās dalībvalstīs, tas man ir jāatzīst, jo drošības līmenis ir uh, pacelts, un es priecājos, ka Strasbūrā uh, tika noķertas šīs personas, balstoties uz aizdomu, aizdomām par teroraktu organizēšanu. Jūs pieminējāt, ka ieroču direktīvas mērķis arī ir terorisma aiz, iz, tāda cīņa pret terorismu un um, medību ieroči ir, ir tikai ļoti neliela daļiņa no šīs problēmas. Un terorismu uzbrukumos taču neizmantojām medību ieročus. Šeit uh, aizliegumu skar tikai sporta šāvējus un medniekus. Runāt par kalē, es priecājos, ka šie džungļi ir izcirsti un cilvēki ir pārvietoti ka beidzot parūpējušies par cilvēkiem, taču tagad ir izveidojušies jaunas kalē nometnes eh, visā pierobežā Francijā, ar Itāliju, ar Vāciju, parādās arvien jaunu šādu, no, jaunu šādu nometņu. Tika nosūtīti cilvēki atpakaļ uz Itāliju, kas atkal cenšas eh, tikt pāri robežai Francijā. Tādēļ gribu jautāt, kādā veidā un vai jūs sadarbojaties ar Itāliju saistībā ar atpakaļ atpakaļ atgriešanu, jo, kā jau teicu, šīs personas atkārtot atgriežas uz robežām. Runāt par radikalizāciju, es nezinu, kā tas notiek Francijā, taču es ceru, ka jūs tiešām šeit paredzat tādas atbaidošas sankcijas. Paldies! Paldies! Kolēģi, pēdējie divi runātāji lūdzu izsakieties tiešām īsi, jo ministrs kungam vairs nav laika. Lebretons un tad Stīvens kundze. Nu, minūte, lūdzu, Lebretona kungs. Oui, non. Je ne suis pas monsieur Le Breton, je suis. Es neesmu Le Breton kungs, esmu Tarāna kungs. Ministra kungs, Francija piedalījās karā Lībijā un Sīrijā. Jūs radījāt līdz ar to migrācijas problēmu. Un līdz ar to arī šī izgāšanās ir Eiropas Savienībā aina PDR Schengens kodeks un tā tālāk, visi šie mēri tik un tā nekavēja islami teroristus iefiltrēties e, Francijas sabiedrībā un rīkoties gan Francijā, gan citur, kas attiecas uz citiem teroristiem. Viņi paši nāca no sarežģītām Francijas pilsētām. Un līdz ar to visi šie mēri ir neefektīvi gan Francijā, gan Eiropā. Un šī iemesla dēļ priekšādātāji atsevišķas valstis atjaunojuši iekšējās robežas Šobrīd mēs turpinājam jau uzsākt to taku un iespējams, ka februārī tiks liberalizēts vīzu režīms ar Turciju. 40 miljoni turku, eh, nu, kur, un ar šo robežu Sīriju un Irāku, nu, tas ir neiedomājami. Un tālāk savukārt par un tagad uh, visi šie mednieki, kuru īstika tiek apdraudēta, kas vēlas nodrošināt lauksaimniekiem atbilstīgu situāciju, izšaujot uh, meža dzīvniekus, un tāpat arī amatieru mednieki tiek apdraudīti. Tam nav nekāda saistība ar visu šo jautājumu. Jūs vēlaties vēl ne tik vien izstāties, nevēlaties izstāties no Schengens, jūs vēlaties Schengen vēl vairāk spēcināt bet nav jau nekāda pierādījuma, kāpēc to darīt. Ministra kungs, kad jūs beidzot to ieklausīties cilvēku, viņi vēlas, cilvēkos, viņi vēlas vienkārši atjaunot drošību Francijā? Noslēdzošais jautājums no Stīvens kundz, ļoti izsakieties īsi. Paldies, priekšsēdētāji, dargo ministrs kungs. Paldies, ka esat veltījuši laiku, lai mums tiktos. Man ir divi īsi jautājums. Kādā veidā kalē džungļu iznīcināšana ir rezultējusies un vai mēs varam gūst, gūt mācības no šīs o, operācijas? Vai gribat, lai es atkārtoju? Labi. Otrs jautājums. Francija saskars ne tikai ar migrācijas krīzi, bet, diemžēl, arī ar eh, nopietniem terorisma draudiem. Eiropols ir iesaistīts darba grupā Fraternitē, kas tika izveidota pēc 2015. Eh, gadā novembra Parīzes uzbrukuma. Un, lai atbalstītu tekošās Francijas un Beļģijas eh, izmeklēšanas darbības ar ievērojamu izmeklēšanas materiāla nodrošinājumu no dalībvalstīm šī īpašie spēki ir bijuši ļoti efektīvi. Tika nodrošināti dažādi dati, ar, tika noķerti cilvēki. Un kāda ir jūsu personīgā pieredze saistībā ar šo darba grupu, kas bija veiksmīga un ko varētu vēl uzlabot? Lielas paldies! Kolīgs. Paldies, kolēģi! Paldies, eh, ministrs kungs, es saprotu, ka ir ļoti daudz jautājumu, ļoti nopietni jautājumi. Paldies par atbildēm. Mums ir pāris minūtes laika, lai jūs varētu sniegt atbildes. Priekšsādātāji, paldies eh, ar ārkārtīgi daudz jautājumu. Ja es uz visiem gribētu atbildēt, tad man vajadzētu palikt ar jums vēl nezinu, cik ilgi. Uh, Nu, arī jums jāsaka, tas droši vien nebūtu nemaz tik viegli mani tik ārkārtīgi ilgi klausīties. Tāpēc atbildēšu uz tiem būtiskākajiem, savukārt uz tiem, ko neatbildēšu, esmu gatavs atbildēt rakstiski, nosūtot vēstuli jūsu priekšādātājiem. Bet tāpat laikā, protams, centīšos pēc iespējas visvaraušāk jautājumus atbildēt. Pirmām kārtām Dievs Demera kāda ir Francijas attieksme attiecībā uz vīzu liberalizāciju? Mēs, ne, mēs kā Francija nebloķējam šo jautājumu, ne, mēs vienkārši izvēlamies eh, savu no konkrētu nostāju, respektīvi, eh, ka vēlamies līdzsvarotu situāciju starp ES principiem, to ievērošanu, jo jāņem vērā vienlaikus ir arī riski, kas saistīti ar šāda veida vīzu liberalizācijas pasākumiem. Uh, ja nav šeit nekādu drošības buferu, nekādu principu ietvaru, kas, ko varētu iedarbināt tajā gadījumā, ja būtu kaut kāda situācijas pasliktināšanās, un mēs nevarēsim vairs situāciju kontrolēt, jo mēs Eiropā nevarēsim tādā gadījumā nekādā veidā regulēt šo situāciju. Nevarēsim eh, pat vairs kontrolēt pašu pieņemtos vēl lēmumus, nu tas būtu pilnīgs populisms. Uh, nu tad tādā gadījumā šis populisms tikai plauks un augs tālāk. Tāpēc, es domāju, ir vajadzīgs attiecīgs regulējums. Eiropa ir iesaistījusies eh, sarunās par, ar, ar Turciju, Grudzi, Grūziju, Kosovu par vīzu liberalizāciju. Ļoti labi zinu, ka visi šie ir ļoti politiski delikāti jautājumi, un tāpēc arī ļoti rūpīgi jādomā par mūsu lēmumu piemērošanu. Tos mēs taču kopīgi jau pieņēmām, un es jau teicu, ka mums kopīgi kolektīviem spēkiem jādomā par iekšējo drošību un terorisma draudi ir ļoti nopietnas jautājums. Migrācijas krīze ir jāņem vērā. Jau tāpat šī iekšējā pārvietošanās telpa ir pakļauta virknē risku, un tāpēc mums ir vajadzīgi šie pārvaldes instrumenti. Nevēlamies, lai situācija būtu nepārredzama Jo, ja Eiropas Savienība no vienas puses piedāvā brīvu pārvietošanās kustību, bet pilsoņus neaizsargā, nu tad mēs nonākam pie ļoti sarežģītas situācijas, un tad sabiedrības viedoklis arī būs negatīvs. Mēs ar iestāžu darbu tādā gadījumā tikai veicināsim populismu, ko mēs taču nevēlamies. Un Francija turklāt nav vienīgā, kas pieprasīja šādas drošības klauzumas iestrādi, atsaukšos uz Tomasu Mazjēru, kā arī citas valstis par to runā, tas ir kopīgi izstrādāts eh, gājiens Mēs esam iesūtījuši priekšlikumus. Aprīļa beigās ierocinot izvēle, izveidot drošības instrumentu, kas, lūk, nu, paredzētu vīzu liberalizāciju pie konkrētiem nosacījumiem, kas ir konkrēti un precīzi formulēti. Un tas nav tā, ka Francija tagad būtu vienīgā, kas vienkārši bloķētu sarunas. Nē, par šo jautājumu mēs sākam runāt jau 2013. gadā. Uh, jo nevēlamies eh, palikt iepriekšējā situācijā, kur šie kriteriji ir ļoti strikti un procedūra ļoti neelastīga. Bet mūsu priekšlikums parāda, ka nu, situācija būtu atvieglota, bet tomēr ar šādiem nosacījumiem. Trīs principi ir padoms eh, prāt jāievēro pirmām kārtām tas, ka strauji jāspēj mm, aktivizēt šādas drošības mehānismus, jābūt straujai dokumentu pārbaudai un tā tālāk. Un trilogā esam jau spējuši par šiem jautājumiem pavirzīties uz priekšu. Tas nav mazsvarīgi. Un es domāju, ka nu, esam izjutuši arī tādu kompromisa garu. Mēs arī esam, esam uz iziet uz šādu situāciju? Un, ja mēs, nu, un es domāju, ka mums izdosies nonākt arī pie risinājums. Īpels kundze un citi savukārt runāja par steidzamības, par ārkārtas situāciju un par kalē. Pirmam kārtām par šo ārkārtas stāvokli valstī. Ārkārtas stāvoklis nav nekāds valsts um, pārkāpums, ko tā vienpusēji īsteno un tad pārkāp visus tiesiskuma principus. Nē, tā jau nav. Tas pilnīgi noteikti tā nav. Ne politiskā, ne juridiskā ziņā. Ārkārtas situācija Francijā šobrīd ir mērs, kas uh, nu, ir paredzēts jau no 55. gada, respektīvi, ka normāla situācija tiks atjaunot tajā brīdī, kad tiek īstenot attiecīgi tiesību akti. Un to paredz Francijas tiesību akti. Tas nav kaut kāds tāds instruments, kas pēkšņi tagad patvaļīgi tiek iz, izmantots vienprāt, vienpusīgi un eh, brīvi nē. Tas ir paredzēts Francijas eh, tiesību aktos un ļauj administrācijai tūlītai draudu gadījumos pieņemt zināmus konkrētus mērus. Lai pretotos šādiem draudiem, tātad pieņem tādus policijas un administrīvos mērus, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotājs pret terorismu uzbrukumiem. Uh, Ja mēs runājam par policiju un administratīvu, tad jāsaka, tie visi, protams, tiek īstenoti tiesību ievērošanas garā. Un ja mēs runājam par kontroli, tad parlaments to nemitīgi īsteno. Ehm, to dara arī senāts. Un viņi nolēma īstenot pastāvīgu kontroli pār ārkārtas situāciju valstī. Tas nozīmē, ka parlamentārieši tiek nosūtīti visām prefektūrām, lai izpētītu, kāda veida apstākļos norisinās uh, ārkārtas situācijas īstenošana. Un parlamentāriešiem pie mums ir eh, pilnvaras spēka, viņi ir komitejās var izteikties, debats tāpat parlamentāri ir notikušas, ļoti dedzīgas, dinamiskas un, eh, protams, ka arī tur visi runā par tādiem jautājumiem, kā jūs pieminējāt šobrīd. Otrām kārtām pastāv arī tiesnešu kontrolu. Francija administratīvie tiesneši ir tā, tāda īpaša, īpaša struktūra Un jūs droši vien jau daudz zināt, ka Francijas tiesību sistēma paredz um, šādiem administratīviem tiesnešiem rīkoties pēc saviem brīviem ieskatiem. Un viņi pieņem lēmumus par policijas administratīvām lietām, un viņi tiek arī šajā lēmumā atbilstīgi kontrolēti. un viņi līdz ar to nodrošina atbilstību konstitūcijai. Un valsts padome savukārt eh, ārkārtas situācijā pieņem izpildu lēmumus par to, ko iespējams šādā ārkārtas situācijā darīt. Un Un tiesneši eh, risina tālāk lietas, kas izriet no šīs ārkārtas situācijas atbilstīgos gadījumos. Turklāt tiesneši var nākt klajā ar lēmumu attiecībā uz šādiem administratīviem policijas jautājumiem. Jo, kad dzirdu šos komentārus par ārkārtas situāciju un skatos uz mūsu tiesību sistēmu, tad es teiktu, ka jūsu komentāri neatbilst reālajai situācijai. jo realitāte šobrīd ir tāda, ka norisinās atbilstīgas kontrolas. Veržijā kundze, mēs runājam šeit par Francijas tiesībām, Varbūt jums vajadzētu paskatīties uz šo tiesību sistēmu. Francijā valda tiesiskums. Ir administratīvās tiesības, ir valsts augstākā padome, ir tiesību principi, konstitūcija gal galā. Jūs, protams, varat izlikties, ka tāda nepastāv, bet uh, tas taču neko nemaina. Un es nevaru ļaut jums teikt, ka lūk, šis ārkārtas situācija ir pilnībā patvaļīga. Tā, tas neatbilst patiesībai. Jūs turklāt uzdevāt jautājumu. Šķiet, tā nebijāt jūs, Veržē kundze, bet kāds cits deputāts. Sipels kundze bija tā. kas runāja par to, cik cilvēki ir uh, aizturēti pēdējo mēnešu laikā, kas attiec uz aizturēto personu skaitu no, no gada sākuma. Esam aizturējuši 418 cilvēkus Francijā, kas, ņemot vērā šos terorismu draudus, ir atbilstīgi, jo izpildvarai ir kompetence atbilstīgi rīkoties šādos gadījumos. Tātad, lai jums rastos ideja to, kādi draudi pastāv un cik aktīvi darbojas mūsu dienesti, teikšu, 418 aresti saistībā ar saikni ar 142 personas tika nodotas ehm, nodots uzraudzībā. Četrdesmit trīs tika atbrā, at, atbrīvoti, un 20 atzinās, par līdz, atzinās līdzdalībā teroristu uzbrukumos. Jūs arī gribējāt zināt par to, kāda ietekme ir ārkārtas situācijai uz šiem arestiem kopš jūlija. 143 kratīšanas notikušas, kā rezultātā varējām konfiscēt ieročus, karieročus, smagos ieročus. gan eh, ne, netika atklāta saikne ar teroristu tīkliem, bet tomēr reizēm pastāv arī saiknes ar parastajo noziedzību un organizēto noziedzību. Pagājušajā nedēļā tika notika kratīšana, aizturēta persona nu, arestēta, tāpēc, ka tika atklāts saiknes ar teroristu grupām, tā kā šis ārkārtas stāvoklis ar attiecīgiem mēriem ir lietderīgs. Reizēm, protams, ir bijuši arī kratīšanas, kur nav bijuši nekāda rezultāta, bet tomēr jāsaka, tas ir liederīgi. Kopš 180 personas no novembra sākuma personas tikušas e, skartas šā, šīs darbības rezultātā. Un tāpēc tiešām uzskatu, kā ārkārta situācija, kā mērs ir liederīga. Tālāk Frontex un Kalē un pārvietošanas procesu. Kā lai pirmām kārtām, Beržijā kundze, atbildēšu jums pavisam precīzi, kā lai bija pēdējo mēnešu laikā no oktobra 13 tūkstoši cilvēku, kas tika pārvietoti uzņemšanas centriem un orientācijas centriem, no tiem 2000 eh, nepilngadīgo. Lūk, precīzi skaitļa no 15. gada oktobra līdz pašreizējai e, apmetnes nojaukšanai, tātad 13 tūkstoši un 2 tūkstoši mazgadīgo. Tad, kad notika operācija Kalē, tika mobilizēta virkne asociāciju un grupējumu, jo tās ir tās, kas vada šos uzņemšanas centrus Un tās nav tādas apmetas, kas būtu kaut kāds mini-kalē versijas, nē, tie ir atbilstīgi centri, ko vada attiecīgas asociācijas ar uzņemšanas kapacitāti, kur var strādāt par šo cilvēku tiesībām, nu, atšķirībā no kalē apmetnes. Šādu centru skaits ir dubultojies, lai varētu šos cilvēkus uzņemt un varētu pievērt viņam attiecīgos patvērumu pie not, nosacījumus. Šo 13 tūkstošu 000 starpā, kas tika pārvietot uz orientācijas centriem, 80% eh, ir pieprasījuši patvērumu Francijā šobrīd. Un tāpēc, tad, kad es dzirdu, ka, nu, lūk, tiek runāts par šo delikāto situāciju, par šiem asumiem, ko izmanto daži spēki Francijā attiecībā uz to, ka nepietiek eh, patvērumu pieprasījumu un, nu, un ka kalē šie cilvēki paliek visi bez kādām tiesībām, tā nav taisnība. 80% viņi ir iesnieguši patvērumu pie, pieprasījumus. Un tad ir Savukārt citi mums pārvet, ka mēs tagad nodarbojamies ar visu šo kalē esošo migrantu legalizēšanu, un tā arī nav taisnība. Viņiem mēs prasam, lai viņi iet cauri atbilstīgām konkrētām procedūrām, jo mēs eh, vienkārši ļaujam eh, viņiem saņemt eh, šo palīdzību, jo viņi nav izraidāmi, viņi nav ne tuvu austrumu kristī, kristieši, jezīdi, ne, ne kaut kas tālāk, tātad mēs uzņemamies savu atbildību par to visu. Un no kalē nenotiek nekāda atpakaļ sūtīšana. Vai mēs piemērojam Dublinas nosacījumus tiem, kas tiek identificēti kalē? Mēs iepazīstinām viņus ar viņu tiesībām, mēs nepakļaujam automātiski viņus nekādām normām. jo citādi mēs tātad nespiežam viņus uh, ne uz kaut ko, bet tas nenozīmē, ka mēs neinfo neinformējam viņus par tiesībām, jo mēs esam nonākuši pie humānas krīzes, un mums taču ir jāpieturās pie saviem principiem. mazgadīgie bez pavadoņiem. 13 tūkstoši cilvēkus no kalēm mēs esam uzņēmuši centros, 2000 mazgadīgo to starp. Viņi apgalvo, ka viņiem esot ģimeni liel, ģimenes Lielbritānijā, nu, vismaz lielākā daļa no viņiem. Un mēs neesam šos mazgadīgos atstājuši, nu, nezinu, kaut kur ceļa malā, nē. Viņiem e, tur piedāvā palīdzību, viņi tur nogaida iespēju nonākt Lielbritānijā. Un, kā jau teicu, arī Briti rīkojas šai gadījumā, mēs gaidām, ka viņi darīs vēl vairāk. Tie ir cilvēki, kas ir Ehm, nu, ir arī cilvēki, kas ir mm, pakļauti nu, tādā riskantā situācijā. Viņi nav pieprasījuši patvērumu Francijā, bet grib to darīt Lielbritānijā. Ņemot vērā šos mūsu apjomīgos centienus, mēs ceram, ka mūs atbalstīs arī citas valstis. Sipels kundze un Veržjā kundze. Jūs prasījāt, vai turpinās sarunas ar Lielbritāniju? Jā, turpinās. Francija prasa, lai arī citas valstis pilda savus pienākumus, nu vai vismaz tikpat daudz, cik Francija to dara. Francija ir izpildījusi savu saistības attiecībā uz kalē. Jūs man var teikt, ko jūs gribat, bet šajos uzņemšanas centros migrantiem ir daudz labākas, labāki apstākļi un situācija. Daudz labāk nekā tā situācija, ko, kurā viņi dzīvoja kalē. Un tas arī nozīmē, ka Francija uzņemas atbildību, dara to brīvprātīgi. Nu, nav jau tā, ka vienmēr viss norisinās perfekti. Uh, Un turklāt Francija varbūt ir vienīgā valsts, kam ir izdevies šādu apmetni nojaukt, bet tāpat laikā visiem piedāvāt pajumti, patvērumu. Un tāpēc šie ekstrēmā labējo spēku apvainojumi arī nav vietā. Mēs lepojamies ar paveikto. Un, protams, ka ja radīsies eh, problēmas ar šiem cilvēkiem, tad mēs atkal tālāk pievērsos, piemērosim Francijas patvērumu tiesības, tieši tā kā tas noticis līdz šim. Un eh, par Frontex runājot, Francija ir galvenais ieguldītājs eh, Frontex personāla un līdzekļu nodrošinājumā. Mēs esam nosūtījuši 70 cilvēkus uz Grieķiju pēc Grieķijas pieprasījumiem, lai viņi palīdz eh, šai darbā. Viņi, par, nu, viņi nereti ir vien paši mm, un skatās acīt šīm problēmām šajos krīzes centos, jeb hotspot. Ja mēs skatāmies uz visiem šiem datiem kopumā, tad varam konstatēt, ka Francija ir uzņēmusies saistības, tās pilda un turpinās arī to darīt. Otapēji, jūs vajadzētu par atentātiem 17. 17 atentāti. Un tas, protams, ir arī attiecīgi saistīts ar aizturēto personu skaitu. Es nezinu, vai jūs spējat vizualizēt, ko nozīmē 418 aizturētas personas. Daudz no viņiem arī ielikti cietumā, tāpēc, ka viņi ir līdzdarbojušies teroristiskās darbībās. Pēdējo nedēļu laikā esam arestējuši trīs si ļoti jaunas sievietes Parīzes mm, apgabalā. Apka Un pastāv, šajā kontekstā pastāvēja konkrēts risks, ka noziegums tiks pastrādāts, tam ir pierādījumi. Pagājušās nedēļas operācijās Marseļā un Strasbūrā arī tika aizturēti cilvēki, kas grasījās pāriet pie konkrētiem pasākumiem, pie darbiem, tika konfiscēti Eh, terorisma arsenālā esošie instrumenti šādī veidu uzbrukumu pastrādāšanai, sprādzienu organizēšanai. Nu, tad jums saprotiet, dāmas un kungi, ka šādu realitāti ņemot vērā, Francijas bažas ir visai pamatotas. Tāpēc arī esam spēcinājuši izlūkdienestu policijas darbību un tā tālāk. Tāpēc Francija uh, vēlas uzlabot mobilizēšanās iespējas arī attiecībā uz datu aizsardzību. Tāpat arī informācijas apmaiņas e, rīkus ciņai pret terorismu. Vēlamies, protams, panākt atbilstīgāko līdzsvaru starp, starp respektu pret eh, datiem, jo mēs, protams, esam republika ar senām tradīcijām, un no otras puses nepieciešamība apkarot eh, teroristus, nodrošināt pilsoņu drošību. Divsimt deviņpadsmit cilvēku ir gājuši bojā uz vietas. Ja skatāmies simt, 1100 cilvēki ir bijuši Irākā, darbojušies tur eh, Sīrijā un Irākā. Apmēram 400 ir atgriezušies atpakaļ, 700 vēl ir tur. Nu, vai vismaz tā tiek lēsts. Nu, tā tad saprotu, ka tas ir tāds ļoti, apjom, tāda ļoti apjomīga parādība, kas rada mūsos eh, bažas. Un tad vēl jau būtu arī cilvēki, kas vēl ir tikai ceļā, atceļā uz Franciju. Un, eh, nu, viņi tātad vēl, vēl ir šī, šī risks vēl joprojām tālāk pastāv. Un tas nozīmē, ka tīri globāli ir jāspēj cīnīties pret terorismu un pret radikalizāciju, kas ir visa šī parādības pamatā. Tālāk dera, dere, deradikalizācija, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums gan Francijā, gan Eiropā. Francijā esam izveidojuši brīdināšanas platformu, uh, kur var sniegt informāciju. 5000, cil, par 5000 jauniešiem ir šādi signāli jau saņemti, un esam pievērsuši šādu veidu radikalizācijas mēriem eh, katrā prefektūrā Francijā. Izmantojam arī vietējās iestādes, eh, specializētus eh, struktūras, veidojam centrus, deradikalizācijai strādājam ciešā saistībā ar interneta provideriem un no uh, lapām, iesaistamies dažādu veidu diskursos, sarunās. Ja skatāmies, ka notiek kādas provokācijas, tad. Uh, Turklāt esam parakstījuši konvenciju ar interneta operatoriem, ka viņi ļauj šādus lapas slēgt. Kā jau teicu, tādi, tādas parādības ir arī notikušas. Mēs izstrādājam uh, arī ar valdības informācijas dienestiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem pret šāda veida eh, runām. Un jāsaka, paveiktais, protams, ir apjo, apjomīgs, bet, protams, vēl jādara daudz. Bet katrā ziņā šīs darbības esam uzsākuši un turpinām. Žalīkundas jautājums. Vēlos te runāt īsi un skaidri. Jūs teicāt, ka tas neatbilstot Eiropas Savienības tiesību aktiem. Nu, pirmām kārtām šis tiesība akts jau ir spēkā šie biometriskie dati, kas ir 30 miljonos francūžu pasēs. Tātad šie dati jau ir savākti. Eiropas kopientiesa par šo jaumu ir jau pieņēmusi savu nolēmumu 15. gadā attiecībā uz ID kartēm un valsts augstākā padoma izpētīja manis ierosināto dekrētu, kur tiktu izmantoti šie dati ne tikai pasēm, bet arī ID kartēm. Un, ja Nacionālā informācijas komiteja uzdeva jautājumus konkrēti un pauda konkrētas vēlmes, tas viss ir atbilstīgi, bet nevienā brīdī netika teikts, ka mans izvēlētais juridiskais ceļš nebūtu atbilstīgs tiesiskuma principiem, un arī tāpat nevienā brīdī netika apgalvots, ka mūsu rīcība apdraudētu kaut kādus konstitucionālus principus. Nē, tas būs juridisks akts, pasākums, mērs un tā visa rezultātā. Nu, tas, protams, nu, būs diskusijas parlamentā tālāk. Mēs pat vēlējāmies šādas diskusijas. Un vēlējamies, lai lēmums tiek pieņemts attiecīgajā varas struktūrā. Un turklāt tika teikts, ka tā kā nav iespējams apstrādāt visus šos datus, tikai pamatojoties uz šiem datiem, tad nepieciešams garantēt arī šī uh, dokumenta neatgriezeniskumu. specializētās aģentūras izskatīs tālāk šo priekšlikumu, lai pārliecinātos, ka ir pilnīgas garantijas. Mēs vēlamies tikai uzlabot drošības situāciju attiecībā uz ID kartēm, nevienā veidā neapšaubot un neierobežot. Viens arī jautāja par vietkarti. Nu, tas ir pavisam vienkārši, jo, ja, piemēram, jūs pazaudējat ID karti, tad, jā, tad tādā gadījumā jāizpald visu veidu formalitātes, bet, ja ir vietkārta, tad tas nav iespējams, tik strau, tas nav tik strauji izdarāms, jo tikko šis, šī vietkārta ir pazaudēta ar visu šo čipu, tad iestājas virknē um, procedūru, kas iedarbojas. Je n'ai pas pu traiter de tous les. Mums bijušas iespējas to visu paskaidrot arī Francijas parlamentam. Atvainojos, man neizdevās detalizēti izteikties par visām tēvā, tēmām. Diemžēl man ir jādodas tālāk, ir paredzētas tik, citas tikšanās. Bet uh, esmu gatavs sagatavot un atsūtīt rakstiskas atbildes uz visiem jautājumiem, ko vēl neatbildēm. Jā, nē, bet ir vēl viens jautājums, ko gribētu atbildēt saistībā par Schengenu. Uh, jūsu grupē ir ļoti klasiska, tradicionāla nostāja. Jūs esat pret jebkāda veida tekstiem parlamentā vai Francijā, kuru mērķis ir atbalstīt Francijas tautu pret terorismu. Jūs bijāt pret pasažieru datu uh, re, regulu un pret Francijas antiterorismu pasākumu priekšlikumu. Jūsu vienīgais ierosinājums ir ieviest atkal robežu kontroli. Varbūt esat palaiduši kaut ko garām, bet mēs esam atkal ieviesuši robežu kontrolas no 2015. gada 13. novembra. Atkal esam piesaistījuši daudz cilvēku, lai nodrošinātu robežu drošību. Arī še, Schengenas reformu gaitā mēs mēģinājām nodrošināt to, ka tiktu regulāras konsultācijas ar uh, visām Schengenas sistēmām. Uh, un lai arī šīs sistēmas tik, būtu savietojamas ar citām sistēmām, kuru mērķis cīnīties pret noziedzību, piemēram, Eurodac. Attiecībā uz robežu kontrolēm mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk datu būtu Schengens informācijas sistēmā, lai SIS uh, divi varētu tikt savietots ar citām datubāzēm, kuru mērķis ir cīnīties pret noziedzību un krāpšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, atceroties to, to kādos apstākļos tika organizēta 13. novembra uzbrukumi. Es piekrītu, ka pilnībā īstenojot visas Eiropas Savienības politikas, mēs spēsim cīnīties pret terorismu. Priekšsēdētājs, paldies ministra kungam par ierašanos mūsu komitejā. Um, ir prieks, ka ministri arī ārpus savu prezidentūru laika ierodās parlamenta komitejās. Jūs esat to darījuši iepriekš, un paldies jums par to. Mēs augsti vērtējam jūsu gatavību Jā. piedalīties mūsu darbā. Tas ļāva mums nodrošināt tiesu saikni ar padomas darbu. Paldies kolēģiem par visiem. Uh, jautājumiem. Paldies ministram par sniegtajām atbildēm un vēlu jums veiksmi. Paldies! Uh, Kolēģi, pāriesim pie balsojuma. Esiet lūdzu gatavi sagatavot savas balsošanas kartes. Ja jūsu balsošanas kartes jums nav pieejams, lūdzu norādiet to. Colleagues, anyone who doesn't have the... Kolēģi, ja kādam nav balsošanas kartes, lūdzu norādiet to, un tad mēs pieregistrēsim jūsu balsojumu ar roku. Kolēģi, pāriesim pie astotā darba kārtības punkta. Pirmais balsojums par tekstu, par ko panākt vienošanās starp institucionālo sarunu gaitā. Tātad par uh, cīņu pret terorismu un direktīvu par cīņu pret terorismu. Tas ir viens no galvenajiem failiem, kas vada mūsu cīņu pret terorismu, un šī vienošanās tikta panākta diezgan ātri. Pirms sākam balsošanu, jautāšu, vai referentē būtu kas sakāms, lūdzu, Holmēras kundze. Izteikšos īsi priekšsēdētāji vēlos sirsnīgi pateikties kolēģiem par lielisko sadarbību, dargo Pēteru, Katrīna, un arī ar pārējām grupām mums tiešām bija lieliska sadarbība. Vēlos sirsnīgi pateikties Gijam, kurš uh, ļoti labi mūs pavadīja no Libera sekretariā puses. Tāpat arī vēlos pateikties padomas prezidentūrai par ļoti sadarbīgo uh, darbības veidu, mēģinējumiem rast kopīgu risinājumu, panākties viens no otram pretī. Es domāju, ka mums izdevās panākt uh, sabalansētu labu tekstu un tiešām ļoti sirsnīgi vēlos pateikties par to, kā mums izdevās ar to tik galā ļoti saprātīgā laika periodā. Paldies! Paldies, Haumērs kundze, tad balsosim balsojumu par tekstu, par ko panākt vienošanās starpinstitucionālajās sarunās. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is... Sorry, colleagues. Um... Kolēģi. ETP viena balss par daudz. It's okay, it's okay. Okay, we're okay now. So the... Tā. Turpinam balsot. Beidzam balsot. And that is carried 37. Pieņems 37 par, 4 pret, 7 atturās. Apsveicam referentu Holmairs kundzi. Un pārēsim uzreiz pie nākamā balsojuma. Ziņojuma projekts par 2015. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību cīņa pret krāpšanu. Referente Katarīna Kiničī, vai jums ir kas piebilstams? Ja nē, tad varam balsot uzreiz. Jā, balsosim uzreiz. Gribēju tikai pateikties līdz referentiem visiem pārējiem, kas palīdzēja mums darbā. Paldies! Un sāksim ar pirmo grozījumu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sorry, you voted. You, could somebody record um, Mrs. Benovas. Kāds varētu pieregistrēt Benovas kundzes balsojumu? Vai varat pāriet pie citas, cita aparāta? Monika, vai jūs varētu ieņemt citu vietu? Still not working. Vēl joprojām nedarbojas. Tad Benovas balsojumu. Benovas kundzes balsojumu reģistrēs, viņa balsos ar roku. Okay, is your machine not working? Vai arī jūsu Balsošanas mašīna nestrādā. Viss darbojas. Labi, otrais, balso, otrais grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromisa grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un balsosim par grozīto tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 42 balsis par, 3 atturās. Apsveicam uh, eh, referentu Čenīčī kundzi. Tas arī ir balsošanas. Viss balsošanai, vai ir citi jautājumi? Nē, nākamā sanāksme 8. decembrī. Paldies, kolēģi, sanāksme beigusies.